It's time for shadow rapporteurs. Each shadow rapporteur has two minutes speech available. The first one is EPP. Uh... Un pirmais ir tāds patīs pārstāvis bez vāpunku. Un pirmkārtām vēlos pateikties Vērings kundzei par labo darbu, sadarbību. Un cerams, ka šī sadarbība turpināsies eh, līdz eh, noslēgsim, pabeigsim šo dosieju. Neskatoties uz to, ka mēs eh, par atsevišķiem aspektiem nespējam vienoties. Šīs regulas mērķis uzlabot mūsu sadarbību šajā jomā, sakmēt inovācijas. Kopumā es piekrītu komisijas ierosinājumam un es zinu, ka dažiem no šiem priekšlikumiem Tā ir tāda sensitīva ietekme, ņemot vērā obligāto šo normu dabu, bet neaizmirsīsim, ka arī par EMA, Eiropas zāļu aģentūru, bija līdzīgas diskusijas. Un tagad EMA ir kļuvusi par, par vienu no sekmīgākajām aģentūrām, kas sniedz reāls un praktisks vērtības Eiropas pilsoņiem. Īsti pakomentējušu referenta ierosinātos grozījumus un uh, un vienlaiks iepazīstināšu jūs ar savu viedokli. Nu, par grozījumiem, kas izslēdz uh, medicīnas iekārtas un in vitro medicīnas iekārtas no šīs regulas darbības jomas, man zināmas eh, šaubas. Es piekrītu, ka ja nepieciešams tehnoloģiski izvērtēt medicīnas kāds iekārtas, ka tas, eh, zināms, izaicinājums saistībā ar zāļu izvērtēšanu, bet pēc cik regulas darbības joma ir ierobežot uz augsta riska iekārtām. B2, B3 un, un citām kategorijām, kas jau ir pakļauti izpējas mehānismu atbilstoši medicīnisko iekārtu regulē. Un 2.5 regulā ir eh, paredzēts, ka nepieciešams vadlīnijas veicot šo izvērtējumu. Es uzskatu, ka šīs normas eh, neapgrūtinās dzīvi šo iekārtu izstrādātājiem pacientu interesēs. Turklāt eh, līdzīgs izvērtējums jau ir Eiropas HTA tīkla ietveros. Um, darbības joma ir ierobežota, tātad vairāk kā 2000 medicīnisko iekārtu. Un, un tāpat arī vairāk kā 2000 vitro diagnostikas iekārt. 18. grozījums eh, koordinācijas grupa nevis komisija. Domāju, ka mēs šeit kā parlaments, mēs, mums eh, vajadzētu ar tā rezervēt skatīties uz to, ka ekspertiem, kas pārstāvēja valsts, tiek dotas eh, pilnvaras izstrādāt pašiem savus procesālus noteikumus, bet drīzāk būtu jā, jāsniedz šīs pilnvaras komisijai caur daudzētiem aktiem un jānosaka konkrēti kriteriji procesālu normu noteikšanai. Tāpat vēlos eh, laipnot eh, referenti paskaidrot. Mums gan bija sastopēja diskusija, bet varbūt nenāk paskaidrot, paskaidrot publiski, jo daudz maniem kolēģiem un līdzstrādniekiem pilnīgi nesaprāta 22. grozījumu, jo sevišķi 2. 22. Uh, grozījuma daļu. Un visbeidzot, es vēlreiz aizstāvu inovācijas un uzskatu, ka procesuāls un metodoloģiskas uh, normas uh, klīniskiem izvērtējumiem procedūras kopējiem klīniskiem izvērtējumiem un procedūras kopējām zinātniskām konsultācijām ir pastāvīgi jāaktualizē, lai nodrošinātu to, ka tās ir pielāgotas zinātnes attīstībai un ka tās sniedz pietiekamu elastīgumu līmeni, lai dot iespēju adekvāti izvērtēt eh, veselības eh, tehnoloģijas. Paldies! Un paldies, jūs gan nedaudz pārcentāties par aptuveni pusotru minūti patērjāt sev atvērto laiku, bet katrā ziņā jūsu idejas ļoti vērtīgas, jo mums alži jāsako progresa um, ritmam, progresa um, gaitai. Pretējā gadījumā kādā brīdī iestrēgsim un palaidīsim garām citas konkurences. Sociāldemokrātu vārdā Popas kungs. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. šī komisijas iniciatīva uzlabot um, HTA um, sadarbību ir uh, laba iniciatīva. Tas uzlabos uh, šo ekārtu pieejamību pacientiem un sekmēs tehnoloģijas attīstību šajā jomā. Un šīs medicīniskās iekārtas, uh, tās regulāri jāizvērtē. Jo tās ir uh, svarīgas gan pacientiem, gan tehnoloģijas attīstībai, kā jūs sacījāt. Un katrā ziņā ir svarīgi, lai dati, kas tiktu vākti Eiropas Savienības eh, dalībās līmenī, būtu savstarpēji savietojami, savstarpēji salīdzināmi. Un lai šis process tāpat arī būtu caurskatāms. Pat labāk datu reģistri ir krietni atšķirīgi. Nu, šo reģistru saslēgums būtu vēlams, būtu nepieciešams, un patiesais priekšlikums definē metodoloģiju, bet nepietiekami skaidri. Ir nepieciešams standartizēt metodoloģiju, ir nepieciešams sarūpēt eh, salīdzināmus datus, eh, izmantojot šo metodoloģiju, un jāpanāk, lai tas eh, būtu vienmērīgi visā Eiropas Savienības teritorijā. Uzlabojot sadarbību medicīnas iekārtu, medicīnas tehnoloģiju izstrādes jomā, dalību valstīm arī nepieciešams labāk izmantot pieejamus resursus. Es uzskatu, ka ir jādomā arī par uh, datu konfidencialitāti, datu aizsardzību. Nu, pacientiem ir nepieciešams nodrošināt augstu aizsardzības līmeni šajā jomā. Runājot par uh, retām slimībām, arī šeit ir nepieciešams uh, nu, saskaņot tehnoloģijas. Vēlos pavaicāt, vai nepastāv iespēja izstrādāt atsevišķu nodaļu par uh, slēdzamiem pētījumiem, nu, par, par standārtu izstrādes metodēm. Nu, aģentūra, kas atbild par medicīnas tehnoloģiju izvērtēšanu Viņam jāspēj izmantot šos datus. Tas uh, uzlabos eh, darba efektivitāti. Un uh, līdz ar to arī pieaugs terapeitiskā vērtība šim darbam. Paldies! Lielas paldies! Uh. Jūsu komentārs par datu aizsardzību ir katrā ziņā svarīgs, tomēr, nu, atkal palieku cieši regulējumi šajā nozarē varētu kaitēt atsevišķu medicīnisko iekārtu izstrādē, jo, kā jūs ziniet, ir ārkārtīgi plaša amplitūda, kā tad izstrādāt šīs iekārtas. Nu, Laiku pa laikam varētu rasties zināms konflikts starp datu aizsardzību no vienas puses un šo iekārtu pilnveidošanu no otras, bet tāda jau ir tā problēma, ja mums ir tik daudz regulējumu, tik daudz tiesību aktu. Nu, vai nu vēl kāds ēnu referents vēlētos izteikties, vai kāds te vēl ir uh, klāt, kurš te vēlētos uh, ko paust šai sakarā? Ja nē, tad um, vai vēl kāds no deputātiem vēlētos uh, ko piebilst? Um, mums jums ir iespēja pakomentēt. Um, nu, vismaz minūti katram varu piešķirt mierīgi. Nu, tad vai kāds būtu gatavs komentēt? Ja komentāru nav, Un tad vērsīšos pie komisijas pārstāvjiem. Mūsu laikā ir, mūsu iecībā gan daudz laika, vesels trīs minūtes pat var jums atvēlēt. Ampelās kundze, lūdzu. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mūs uz šo diskusiju. Un paldies arī referentam. Pienikas kundze Par tādu vispārīgu atbalstu, kas arī jums viņa ziņojumā atgādināšu, ka šis darbs pie, šo, pie šī priekšlikuma nav sācies tagad. Te pamatā ir 20 gadu sadarbība HTA, ar HTA struktūrām Eiropas Savienības līmenī un uzskatījām, ka nu, tagad nu, gan ir pienācis laiks saspļaut savjās, tā teikt, un, un uzlabot sadarbību. Tik pieminēt svarīgi aspekti diskusijām ir jāuzlabo datu pieejamība, tātad pierādījumi un inovācijas, un to arī mēģinam iestrādāt šajā priekšlikumā. Es vēlētos jo sevišķi pakomentēt jautājums par medicīniskajām iekārtām un komentāriem, kas izskanēja šai sakarā. Gatavojot šo priekšlikumu, komisija rūpīgi ieklausījās um, komentāros bažās, ko pauda medicīnisko iekārtu ražotāji, nozari un labi apzināmies, um, kas viņiem uz sirds. Nu, nopietni esam mēģinājuši arī savā priekšlikumā šīs pašas ņemt vērā, runājot par darbības jomu sākumā. Kā to norādīja viens no deputātiem, medicīnisko iekārtu uh, tvērums, tātad šeit uh, mūsu priekšlikumā ir ļoti šaurs. Mēs koncentrējamies tikai uz tām medicīnas iekārtām, kur noteikti būtu nepieciešams sadarboties ar dalībvalstīm. Tas nozīmē augsta riska iekārtas, kas atbilst dalībvalstu vajadzībām arī, Un mēs koncentrējamies tikai uz tām medicīniskajām iekārtām, kuras jau ir bijušas pakļautas izpētes procedūrai, kuras jau ir saņēmušas ekspertu paneļa zinātnisko atzinumu. Un vēl līdz tam tās ir jāizvēlās koordinācijas grupai, un šī grupa sastāvdaļa valsts ekspertiem. Tā kā šis obligātais tvērums medicīniskajām iekārtām ļoti šauris, tur ir liels elastīgums, koordinācijas grupai lemt. Tieši pie kurām medicīniskajām iekārtām dalību valstīm tad būtu jāsadarbojas. Un līdztekus tam, ja pastāv iespēja, ja dalību valsts vēlas darboties citās jomās, tad tā, tas ir iespējams uh, uz brīvprātīgiem pamatiem. Otrkārt runājot par grafiku, par termiņiem. Priekšlikumā esam mēģinājuši nodrošināt, lai šie termiņi nepārklātos, un ja mūsu priekšlikums tas ir ambiciozs, un ja tas tik, tiks pieņemts saulēcīgi, tad uh, priekšlikuma uh, Pirmais spēkā stāšanās datums būs tikai 23. gadā, kas nozīmē, ka medicīnisko iekārtu regula līdz tam laikam jau būs ieviesta. Tā kā šeit šie termiņi nepārklāsies, un tad drīzāk jautājums, kādas sinerģijas starp abiem procesiem. Mēs uzskatām, ka daļa no dokumentācijas, kas tiek izmantot medicīnisko iekārtu jomā, varētu izmantot arī veicot kopējas klīniskus um, pētījumus HTA uh, jomā. Man. Un otrais komentārs par medicīniskajām iekārtām man ir elastīgums, eh, tātad jāpiemina elastīgums, kas iestrādāts priekšlikumā, mēs saprotam, ka termiņi kopējiem klīniskiem izvērtējumiem, nu, tos vajag pārcelt uz vēlāku laiku nekā medicīniskiem produktiem, arī pēc tam, kad tie palaista tirgu. Un priekšlikumā mēs atzīstam arī medicīnisko iekārtu nozars īpatnības. Nu, te ir iespēja izstrādāt īpašas īstenošanas daļētos aktus šajā jomā, ja nepieciešams. Ja un tāpat iespēja dažādām komitejām un grupām tikties dažādās eh, konstelācijās, eh, runājot par medicīniskiem produktiem vai iekārtām. Nu, tālāk mēs traktējām šo jautājumu, un noslēgumā vēl sacīja, ka tālreiz um, medicīniskās iekārtas šeit eh, vērums ārkārtīgi šaus, ņemam vērā industrijas paustās bāžas un, un pieļaujam turpmāku papildus sadarbību, ja dalībvalstīm ir šādi interesi. Paldies! Nu, ir svarīgi tas, ko jūs uzsvērāt, proti Mums nevajadzētu šai darbības jomai iekļaut tādas medicīniskās iekārtas, kuras eh, varētu potenciāli nodarīt kaitējumu pacientiem. Nu, tagad Vīrings kundze vēlreiz jums eh, vārds noslēdzošiem komentāriem. Lūdzu. Izteikšos savā dzimtajā mēlē. Un paldies eh, komisijai par sniegtajām atbildēm. Un cits starpā paldies arī ēnu referentiem. Viņš ļoti rūpīgi strādāja kopā ar mani pie šī priekšlikuma, sadarbība bija laba, un viņš sevišķi augstu vērtēja to, ka šajā dosie ir paredzēts tiešām diezgan liels elastīgums, un esmu nu, pārliecināta, ka kopējiem spēkiem visi nonāksim pie teicam iznākumu. Paldies! Well, thank you very much. Um... Lēs, paldies. Um. Bet šķiet, ka kolēģis uh, Ruijs. Uh kolēģi Ruiz pamodināja jūsu noslēdzošie vārdi, ko, un viņa vēlas izteikties. Došu viņa vārdu. Paldies. Nē, godīgi sakot, es eh, pieteicos eh, agrāk, un eh, arī agrāk jau biju ļoti moža, bet um, labi, izteikšos tagad. Šis priekšlikums ir svarīgs un rada pievienoto vērtību visai Eiropas Savienībai. Es to atbalstu. Mēs runājam šajā komitejā par rūpniecību un par izpēti. Mm, bet tā kā tirgus šobrīd ir fragmentēts, neparedzams. Uh, Nu, grūti ja to visu iet uz priekšu, mēs vēlamies to novērst. Un, bet eh, kaut arī tas, tas tieši nav saistīts ar mūsu komitejas kompetencēm. Tas mums ir tomēr ļoti svarīgi, un dalībvalstīm pašām vajadzētu kļūt aktīvākam, veikt novērtējumu procedūras, skatīties, kā šis eh, veselības tehnoloģijas eh, darbojas. Uh, Bet, nu, un, ja tā kā ne visas dalībvalstis gatavas to darīt, varbūt vajadzētu ES līmenī vienu tādu novērtējumu, kopējo novērtējumu veikt. Un šādi mēs varētu labāk cīnīties pret šo fragmentāciju. Tā tad eh, šādi mēs varētu uzlabot arī izpētes kvalitāti, tiektu veikta labi novērtējumi. Un tā mēs šo sniegtspēju varētu nu, uzlabot, piedāvāt labus kvalitatīvus produktus, izmantojot pēdējās zinātniskās atziņas. Bet viens strīdīgs aspekts te ir medicīniskās ierīces. Šeit komisijas priekšlikums varētu būt ambiciozāks. Vairākās jomās eh, trūkst pierādījumu, varētu uzlabot izpētes un inovāciju kvalitāti šeit tieši attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm. Protams, inovācijas tur spēlē svarīgu lomu. Dalību valstīm būtu jāsadarbojas, jāapmanās datiem, jāveic šie novērtējumi. Mums ir 20 uh, aģentūras uh, daudzās dalību valstīs, kas uh, vērtē šos medikamentus un šīs ierīces. Uh, Un mums vajadzētu palīdzēt šiem aģentūrām, lai sadarbotos labāk. Jo medicīnisko ierīču direktīva, kas stāsies spēkā, runa ir par drošību tur lielākoties. Bet, teiksim, vienotas uh, uh atļaujas sniegšanas procedūras vēl nav reģistrējot jaunus medikamentus vai jaunas medicīniskās ierīces, šīm procedūrām jābūt drošam, nepārprotami, bet tam jārada arī pievienotā vērtība. Tā tad ne tikai par drošību, bet arī par efektivitāti. Te būtu jārunā. Varētu uzlabot izpētes kvalitāti un vairāk darīt arī šajā nozarē. Tāpēc es uzskatu, ka medicīniskās ierīces, ne tikai augsta riska ierīces, bet uh, visas ierīces te vajadzētu uh, aptvert, jo tas ietekmē sabiedrisko veselību un uh, te būtu iespējams arī ietaupīt līdzekļus. Lielas paldies! Es, uh, Domāju, ka jūsu papildinājums mūsu referentiem būs ļoti noderīgs. Of... Es pieminēšu mm, grozījuma iesniegšanas mm, gala termiņu 23. Mm, mais līdz pulksten 12. Un balsojums itrē par šo, kom, par šo ziņojumu notiks 9. jūlijā šogad, protams. Envi, vadošajā komitejā. Balsojums vēl būs jāapstiprina. Tātad mm, sākumā nobalsosim mēs ITRE komitejā un tad eh, skatīsimies, kas būs ENVI komitejā un eh, cerams nobalsosim plenāru sēdē 1. oktobrī šogad. Mm, tas arī viss. Pirmo punktu līdz ar to varam noslēgt. Nākamais punkts - padoms lēmums par eh, to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu sadarbības memoranda NAT 19406 starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību pirmo grozījumu. Man šķiet, ka eh, kolēģi Gelliju pamanīja, viens ANU eh, referents mums te ir klāt, bet. Um, neskatoties uz to, runājot par um, ziņojumu projektu, um, tomēr jāsniedz um, zināma informācija. Uh, runa ir par sarunām starp komisiju un uh, federālo aviācijas uh, administrāciju ASV, un to parakstīja 2017. gada 13. decembrī Savienības um, mm, vārdam. Um, Eh, aviācija mums tomēr ļoti svarīga lieta. 60% eh, eh, lidojumu šajā sektorā izpilda mm, Eiropas Savienības un ASV. Um, um, lidmašīnas, lidaparāti tātad, un pamatojoties uz uh, 102 panta un 218.6a panta LSD parlaments tagad gatavs šai atjaunināšanai izteikt savu piekrišanu. Es atgādinu, ka laiks mums ir līdz pulksten desmitiem precīzi, jo desmitos mums jāsāk balsot. Lūdzu, paturiet to prātā, un tagad došu vārdu Paksas kungam, kas ir mūsu referents, un, lai viņš mums pastāsta par ziņojumu projektu. Nu, viņam Nu, trīs minūtes. Paldies! Sadarbības um, memorands arī pieprasa um, izteikties lakoniski un īsi un par lietu. Sadarbības memorands um, starp ES un ASV tiek īstenots kopš 11. gada. Kopš tā brīža mm, ir panākti labi, labi tveramie rezultāti. Izpēc attīstības jomā visā, kas eh, skara gaisa satiksmes eh, pārvaldīšanu, mm-hmm, īpaši Single European Sky eh, projekts, te ir bijis veiksmīgs kā arī Next Gen uh, projekts jāpiemin, ko pārvalda Federatīva aviācijas iestāde ASV. Es domāju, ka šis grozījums paplašinās memoranda darbības joma, lai uh, gaisa satiksmes uh, um, pārvaldīšanu modernizētu, uh, ņemot vērā visus aspektus, arī atlasīšanu, un eh, tas ļaus veiksmīgi sadarboties šajā jomā, veicinās izpēt, turpmāko izpēti un turpmāko tehnoloģiju attīstību. Šis grozījums atspoguļo Savienības intereses šajā jomā un un eh, mūsu politikas mērķus. Lielas paldies! Paldies arī jums par šiem ievadvārdiem. Un tagad eh, ir laiks izteikties ANU eh, referentiem. Un, kā pieminēju, Kellī kungs ir gatavs startēt. Katram ANU referentam uh, ir divas minūtes, lai teiktu, kas viņam vai viņai uz sirds. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem! Nu, droši vien uh, viss, kas var uzlabot sadarbību starp ASV un ES šai, šai brīdī, nāk ļoti mm, laicīgi un, un apsveicam, jo mm, nu, attiecības nav vislabākās šobrīd. Um, esam izskatījuši visu šos aspektus, protams. Turpinām to darīt ilgtermiņā. Nu, tagad ir šis memorands, kas mums ir kopš 11. gada. Tas ir ļoti svarīgs. Transporta sektoram, gaisa transportam tīpaši un um, sadarbībai starp ASV un ES. Uh, open Skies uh, projekta īstenošanai. Tā arī ir milzīga nozīme. Tāpēc um, svarīgi um, turpināt sadarbību izpētes attīstības jomā, turpināt Open Sky programmu, garantējot pasažieru drošību, jo Tas mums arī ļoti labi izdodas. Labi, ka tā. Nu, no cerams, ka sadarbība tiešām būs uh, optimāla starp mūsu valstīm. Kā jau referents uh, Paksas kungs norādīja, mēs tiešām darām visu, lai šo sadarbību turpinātu. Tā tad uh, ļoti labi. Mhm ka šis pirmais grozējums tagad uh, tika sagatavots. Labi, paldies. Vai uh, no SND būtu kāds, kas vēlētos runāt? Nē, tad aicināšu Česaku kungu. EKR. Paldies priekšsādātājiem par iespēju izteikties. Es vēlos pateikties referentam savukārt. Uh, runājot mm, par nākamo mm, daudzgad finanšu schēmu, ceru, ka arī tur mums notiks produktīvas diskusijas par šo punktu. Mēs to integrēsim mūsu nākamajā finanšu schēmā, jo, lūk, tas ļoti labs piemērs, kāpēc jāiegulda vairāk izpētē sadarbībā un attīstībām, mm, arī trešām valstīm sadarbībām. Memorands um, kas tika parakstīts 11. gadā par labāku sadarbību gaisa transporta pārvaldības jomā, eh, ļoti palīdzējis eh, šo izpēti un attīstību uzlabot. Eh, tiešām ir bijuši ļoti daudzi uzlabojumi, īpaši sastarpējā sistēma savietojamībā. Es un ASV un tagad uh, jāturpina šī, šī, šī stratēģija. Līdz ar to ļoti labi, ka padome ir izlēmusi paplašināt um, memorandu šajā jaunajā īstenošanas fāzē un ceru, ka memoranda īstenošana uh, būs veiksmes stāsts mūsu iekšējiem tirgum, ka tiks radītas papildu darba vietas Eiropas Savienībā un veicināta mūsu ekonomika. Mm, politiskās grupas vārdā apstiprina, ka atbalstām referentu un atbalstīsim protokola paplašināšanu. Paldies! Man šķiet situācija ir ideāla. Mēs visi varam piekrist referentam. Vai ir kāds, kas vēlētos ko teikt šie brīdī? Neviens. Ne, šeit no nu, komisijas neviens nav klāt, bet es redzu vīrinkas kundzi. Bet, ja mums ir jautājumi komisijai, mēs uh, lūksim komisijai atbildēt uz šiem jautājumiem rakstiski. Bet lūdzu, Virinkas kundze. Paldies eh, Meisneres kundze, kas arī ir um, anreferenta no Alde, vēlas pateikties referentam par viņa darbu. Viņa uzskata, ka aviācijas jomā ļoti prātīgi ir uh, ievērot starptautiskos standartus, jo tie veicina taisnīgu konkurence un inovācijas, tāpēc viņa atbalsta darbības jomas paplašināšanu šajā sadarbības memorandā. Uh, Šādi ES un ASV varēs eh, pat labāk sadarboties, modernizējot gaisa satiksmes sistēmas un šādi eh, uzlabojot starptautiskos standartus šajā jomā. Paldies! Paldies! Nu, tā kā mēs sadarbojamies arī ar Trānu komiteju, tad um, tik tiešām varētu teikt, ka šajā jomā mēs uh, nosakam standartus pasaules līmenī. Es redzu kolēģi, kas varbūt vēlētos pakomentēt. Kampula Natrī kundze. Paldies! Nu, tas gan uh, tāda vienkārša, varbūt joma skaidri iezīmēta, eh, sadarbība mm, noteiktā sektorā. Eh, mēs runājam gan par sadarbību, gan eh, par īstenošanu, un tad mēs paplašinām sadarbību un runājam šeit ne tikai par gaisa satiksmes pārvaldīšanu, bet arī citiem aspektiem civilajā aviācijā šis sektors attīstās ārkārtīgi strauji. 7,8 miljārdi pasažieru gaidāmi. Uh, tātad šāds pieaugums līdz 2026. gadam šobrīd tiek lāsts un uh, tas būs milzīgs izaicinājums visam sektoram. Protams, nevajadzētu aizmirst arī klimata pārmaiņas un izaicinājumus, um, kas ir saistīti ar to, tātad biodegvielas nozīme, um, modernas tehnoloģijas te varētu palīdzēt. Uh, runājot par biodegvielu, mums ir RED 1 un 2, un es ceru, ka turpināsim par to runāt, runājot par alternatīvo enerģiju. Un um, tad arī uh, mums jārunā tālāk par uh, visnoslogotāko um, lidostu atslogošanas iespējām. Ceru, ka arī tur dialogs uh, turpināsies, ņemot vērā šos svarīgos punktus. Uh, vēlos atbalstīt referenta tekstu. Paldies, jā, drošība ir svarīga lieta, un, uh, un noteikti par to būs vēl jārunā konkrēti aviācijas jomā. Kaut arī Mēs jau runājam par avio transporta turpmāku um, automatizāciju un tādējādi arī uh, drošības uzlabošanu. Un tagad noslēdošie vārdi uh, Paksas kungs lūdzu. Paldies! Paldies visiem, kas atbalstīja manu nostāju. Uzsveršu, ka sadarbības starp ASV un ES uh, gaisa satiksmes pārvaldības um, attīstības un izpētes jomā ir ļoti svarīga. Paldies visiem par komentāriem. Es ceru, ka tas viss varēs tikt atspoguļot, atspoguļots tekstā un ka visi nobalsos par to. Paldies, kolēģi, par uh, noslēdzošo komentāru. Tagad laiks ir 9.47. Nu, 13 minūtes atpūtas esam uh, nopelnījuši un līdz balsošanas laikam uh, bet pieminēšu termiņus līdz 23. maijam Pulksten, pulksten 12. var iesniegt komentārus. Balsojums itrē 19. jūnijas šogad un uh, plenārsēdē droši vien 2018. gada septembrī. Paldies! Tagad 13 uh, minūtes, uh, minūšu pārtraukums līdz pulksten desmitiem, un tad atsāksim darbu, jums ir iespējams tagad um, nedaudz atpūsties.

Well, dear colleagues, it's 10 o'clock. Kolēģi, pulkstens ir desmit. Aicinu visus apsēsties. According to the program. Saskaņā ar programmu mums ir jāķeras pie turpmāko jautājumu skatīšanas seen it uh, in the pink, uh, pink, uh, pink uh, flag. The, the, exactly. Okay, we look at them. So it, it Please take out your. Lūdzu, paņemiet savas balsošanas kartītes, vizītkartes nē, balsošanas kartītes. Uh, Lieciet tās iekšā ierīcē. Ir jāsaprot, cik no katras grupas mums ir uh, pārstāvju. Skatos, ka Tojas kundze meklē savu kartīti. Varbūt es jums varu kādu aizdot. Who possess the card of Madame Toja? Kuram ir Tojas kundzes kartīte? Lai atzīstas. Well, the guard doesn't take care about us properly.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 Ar to, ka noskaidrosim, cik ir katras grupas eh, deputātu. Lai mēs saprastu, kurš te tik tiešām ir eh, klātesošs. Sākam pārbaudīt, sākam balsot. Did everyone vote? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšādātājiem saka Flaka kungs. Atvainojos, man nav līdz kartītes, bet es pats esmu ieradies. Nu, lūk, man vajadzētu pievienot EKR balsīm. Labi, tad eh, trīs šādi cilvēki ir labi, tad attiecīgās balsis pievienosim katrai grupai. Šķiet, ka viss darbojas. Nu, un arī ETP nav pārāk daudz cilvēku. Un parasti tā ir, cik man atmiņā stāv. Lūk, un es varu par te ar jums kopā visu saskaitīt. Now we shall start. Labi. Sāksim uh, balsojumu par mutisko jautājumu par sadalītajām virsgrāmatām un uh, blokķētēm uh, uzticības veidošana ar nepastarpinātību. Ziņotāja ir Eva Kailī, galīgais balsojums par mutisko jautājumu, personāla balsojums. Kurš pār? Sākam balsot. Vote is. Beidzam balsot. 55 55 plus Tojas kundze norāda, ka ir pār. Nu, cerēsim, ka jūsu asistenti varēs jums drīz vai nogādāt jūsu kartīti. Priekšsēdētāji, vai jūs varētu pateikt, kurš tad nebalsoja? Balsoja pret, vai cēl būtīgi ofers? Nu, tas joks, protams. To visu mēs publicēsim, saka priekšstādātājs. Tas būs labs risinājums, šķiet. Labi. Iesim tālāk. Rezolūcijas priekšlikums. Sāksim ar eh, citādi numur desmit. Pirmais grozījums. Ziņotājs atbalsta, kurš pār pret atturas pieņemts. Kompromiss viens A apsvērumam. Kurš par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīt. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Kompromiss trīs par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 15 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. grozījums numur 22 par pret atturas. Pārbaudīsim. 22. grozījums. Sākam balsot. I'm closing the votation. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē. Flaka kungs. Par. Izšķirīgā balss. That's a good remark. Izskanēja labs komentārs no zāles bez mikrofona. Labi, tātad pieņemts. 22. grozījums pieņemts. 24. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. 24. grozījums. I'm closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 05 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 28 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 29 par pret Atturs. Pieņemts. Grozījums numur 30 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 31. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 32. grozījums pār pret atturas pieņemts. 34. grozījums pār pret atturas noraidīts. Grozījums numur 35 par pret apturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 6 par pret. Apturas pieņemts. Grozījums numur 38 par pret. Atturas noraidīts. 39. grozījums par pret. Atturas Pieņemts grozījums numur 40 par pret. Atturas. Pieņemts. 41. grozījums. Ja pieņemts, tad 42. atkritīs. Par pret. Atturas. Pieņemts. Tātad 42. atkrīt. Grozījums numur 43 Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums numur 44. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 44. grozījums. Elektroniskais balsojums. One EPP too many. One PPE e too many. Viens no ETP par daudz. Lūk, tieši šī man pietrūka. <laughs> yeah. Vote is closed. So vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums par pret atturas noraidīts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 47. grozījums par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 7 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 55 par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. Sākam balsot par 55. grozījumu. Elektroniskais balsojums. I'm closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur 57 par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 60 par pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis grozījums numur 8 par pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 68. Ja pieņemts, tad 69. atkritīs. Kurš par 68. grozījumu? Pret. Lūk. Nu tātad pret. Atturas. Pieņemts. Komprom... Grozījums 69 atkrīt. Kompromiss grozījums numur 9. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 81 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 82 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur 83 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 80. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur desmit par pret atturas pieņemts. 89. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 11. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. grozījums numur 93 par pret atturists noraidīts. 94. grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromisa grozījums numur 12 pār pret atturas pieņemts. Grozījums 98 pār pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt labi. Tā varam darīt. 98. grozījums pārbaudīsim. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Tagad šķiet viss ir gana skaidrs. Kompromisa grozījums numur 13. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 105. Eh, Par. Pret atturas pieņemts. 106. grozījums par pret atturas pieņemts. 107. grozījums par pret atturas pieņemts. 108. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 14 par pret atturas pieņemts. 115. grozījums par pret atturas pieņemts. 116. grozījums par pret atturas pārbaudīsim nebija īsti skaidrs. 116. grozījums, sākam balsot. The... Beidzam balsot. Pieņemts. 117. par pret atturas. Pārbaudīsim. 117. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Ļoti skaidrs, ka pieņemts. 118. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromis grozījums numur 15 par pret atturas pieņemts. 123. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 16 par pret atturas pieņemts. Grozījums numurs 127 par pret atturas pieņemts Noraidīts. 128. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 129. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 129. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Vairākums. 130. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 131. par, pret, atturas, noraidīts. 132. Ja pieņemts, tad grozījums 133 un 134 atkritīs. Tātad balsojam par 132. Par, pret, atturas, noraidīts. 133. Ja pieņemts, tad 134. atkritīs. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. Labi. Pārbaudīsim 133. Uh, closing the vote. Beidzam balsot. Viens ETP par daudz. Vai tā varētu būt? Droši vien. Labi. Beidzam balsot. Pieņemt. Tātad 134 atkrīt, 135 pār, pret, atturas. Pārbaudīsim. One. 135. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 137. Par pret atturas pieņemts 138. Ja pieņemts, tad 139. atkritīs. Tātad 138 par pret atturas pieņemts. Labi. Pārbaudīsim 138. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot pieņemts, 139. atkrīt, 140. par, pret, atturas, pieņemts, 141. par, pret, atturas, pārbaudīsim, 141. Sākam balsot! Closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 142. Ja tas pieņemts, tad 143. atkritīs. Balsājam par 142. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 143. atkrīt, 144. Ja pieņemts, tad 145. atkritīs. 144. Par. Pret atturas noraidīts. 145 mm, par pret. Pārbaudīsim. 145. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Šķiet. 146 par pret. Nu, šeit izskatās salīdzīgi. Pieņemts. 147 par pret. Pārbaudīsim. 147. Close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 148. So 148. 148. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 17 par pret atturas. Pieņemts. Grozījums numurs 152 par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss grozījums 18 par pret atturas. Pieņemts. Grozījums 159. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 159. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 160 par. Pret. Atturas Pieņemts. 161 par pret atturs. Pieņemts. 162. Ja pieņemts, tad 164. Eh, atkritīs. 162 par pret atturas noraidīts. 163. Ja pieņemts, tad 164. atkrīt. 163. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 164 atkrīt, 165 par pret atturus pieņemts. 166. atkrīt, kompromiss sagrozījums numur 19 par pret atturas pieņemts. 173. par pret atturas pieņemts. 175. par pret atturas pieņemts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 179 par pret atturas pieņemts 180 par pret atturas pieņemts 181 par pret atturas pieņemts 182, ja pieņemts, tad 183 atkritīs. Kurš par? pret atturas norēdīts. 183 pār pret atturas norēdīts. 184 par pret atturas pieņemts. 185 par pret atturas norēdīts Pieņemts. 186, ja pieņemts, tad 187 atkrīt par pret atturs pieņemts. 187 atkrīt, 188 par pret atturs pieņemts. 189 par pret atturas pieņemts 190 par pret atturas pieņemts 191 par pret atturas pieņemts 192 par pret atturas pieņemts pieņemts. Gala balsojums par uh, rezolūcijas projektu kā grozīts. Personāla balsojums, sākam balsot. Close the vote. I'm closing. Beidzam balsot. 52 par, 1 pret, liels vairākums. Apsveicam! ziņotāju. Kailī kundzi, lieliski! Well, the next vote is... Nākamais balsojums, mutiskais eh, jautājums. MBU definīcija. Markus Pīpers ir referents. Un šeit uh, Personāls balsojums par šo mutisko jautājumu. Sākam balsot. In favor. Okay. Vote is closed. Beidzam balsot. 47 pret 10, ievērojams vairākums um, pieņemts. Sveicam! Nu, mēs beidzot tad Man rezolūcija tā nebūs tik vienkārši. Kompromiss numur viens. Kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. 23. Eh, grozījums. 25. grozījums atvainojas ar eh, priekšstādātājs, ja tas tika pieņems, tad 20, 324 atkrīt. Kas par? 25. 25. Kas par? Pret. Noraidīts. 24. Eh, grozījums. Pārbaudīsim. Lai notiek 25. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Šeka noraidīts. 24. kurš par pretam. Pārbaudīsim. 24. grozījums. Beidzam balsot. Pieņems. 23 atkrīt, 26. grozījums. Ja tas tiks pieņems, tad 27. atkritīs. 26. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Norēdīts. 27. grozījums. 28. pārbaudīsim. Labi. Balsojam elektroniski par 28. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts viennozīmīgi. Kompromiss numur divi. Kas par? Pret? Atturas? Pieņems. Kompromiss numur trīs. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems. Kompromiss numur četri. Ceturtajā lapusē. Kas par? Pret? atturs pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 67. grozījums, kas par pat tojas kundze ir balso par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. 76. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 79. grozījums. Kas par, pret? Nu, pārbaudīsim. 79. grozījums. Sākam balsot. Closing the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 7. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astoņdesmit otrā grozījuma otrā daļa. Kas par? Pret. Eh, atturas. Noraidīts. Astotais kompromiss divas lapus tālāk. Kas par? Pret eh, atturās. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Astotais eh, kompromiss. Closing the vote. Beidzam balsot. Norēdīts. Nu, tad iesim cauri turpmākajiem grozījumiem tagad. Uh, later, my dear. Yeah. So, amendments number. 91. un 92. grozījums uh, balsojam kopā. Kas par? Un pret? Naturas norādīts. 96. grozījums. Kas par? Pret? Naturas norādīts. 93. grozījums. Nu, varam pārbaudīt, jā, par 96. grozījumu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. Kas par? Pret. Atturis. Noraidīts. 100. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturis. Noraidīts. 102. grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 95. grozījums par pret atturas noraidīts. 94. grozījums par pret atturas noraidīts. 99. grozījums kas par kas pret kas atturas nu nāksies laikam pārbaudīt. Balsam elektroniski par 99. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Tagad pārējiem pie 98. grozījuma, jo pat cik pieņēmām iepriekšējo grozījumu, tad, tad 97. un 101. grozījums atkrīt, un tad balsot tagad par 98. Kas par? Pret? Atturis? Noraidīts? 103. grozījums. Kas par? Pret? atturās, noraidīts. 104. par, pret, atturas, pieņems. 105. 105. tātad, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 108. grozījums, kas par, pret, nāksies pārbaudīt. 108. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. grozījums. Kas par? Pret. Atturis. Noraidīts. 109. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 113, 114, 115 un 17. grozījums šajā gadījumā atkrīt. Tādā gadījumā balsojam par 111. grozījumu. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 111. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk pāriem pie 105, 108, 112, 113, 116. Līdz ar to ir pieņemts, 14, 15 atkrīt. Balsojam par 106 grozījumu. Ja tas tiks pieņemts, 107 atkritīs. Kas ir par 106 grozījumu? Pretā. Uh, Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 106. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 107. grozījums. Kas par? Pret. Atturis. Norēdīts. 110. grozījums. Kas par? Pret Pārbaudīsim. 110. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. 116. grozījums par. Pret. Atturis. Norēdīts. 118. grozījums. Kas par? Kas pret? kas atturas, pieņems. 119. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 9 par pret nāksies pārbaudīt. Balsam elektroniski par 9. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss ir pieņemts. Tikko kā izvairījāmies no katastrofas, tā teikt, pašiem lapusi kompromiss numur desmit par pret eh, atturas. Pieņemts. Kompromiss numur 11. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 141. grozījums otrā daļa teksts, līdz ar to aicinām komisiju un tā 35% no MBU definīcijas. Kaut kā tā. Tāda 141. grozījuma otrā daļa balsojam. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 142. grozījums. Kas par? Pret? Pārbaudīsim arī šo balsojumu. Balsojam elektroniski par 142. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss. Kas par? Pret? atturas pieņemts. 13. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņems. 157. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņems. 158. grozījums. Kas par? pret atturas pieņemts. Kompromiss A. Kas par? Pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. Grozījums numur divi par pret atturas atturās, norādīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņems. Kompromiss B. Tātad B kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. Kompromiss C par, pret pret, atturās pieņemts. 13. grozījums. Ja tas tiks pieņemts, tad 14. un 15. grozījums atkritīs. Nu, balsojam par 13. grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturās. Norēdīts. 14. grozījums, ja tas tiks pieņemts, tas tiks pieņemts. Kas par? Bret? Pārbaudīsim. Balsojam par 14. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14. grozījums. Tas ir pieņemts. 15. grozījums. Kas par? Kas pret? atturās, pieņems. 16. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās, pieņems. 17. grozījums. Kas par? Kas pret? Un kas atturās, pieņems. 18. Eh, grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās, pieņems. Un visbeidzot, personālais balsojums par atzinumu kopumā sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nu, viennozīmīgi tas ir pieņemts. Sveicam referentu. Lielas paldies. Un ar to esam noslēguši otro balsojumu. Pietalā komēdija, to es kundzi. So, now it's time. Un nu, tagad būtu laiks pavisam īstam pārtraukumiņam. Dažas eh, minūtes varat eh, um, padalīties savās spožajās idejās ar kolēģiem un atsāksim darbu pēc divām minūtēm. Tātad bez desmit, eh, vienpadsmitos turpināsim darbu. Ja? Divu minūšu pārtraukums. Thanks a lot.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 Well, dear colleagues, I would like. Dārgie kolēģi, aicinu jūs tagad šīs intīmās diskusijas pabeigt, lai mēs varētu turpināt skatīt darba kārtības punktus. Nākamais punkts, kolēģi, ja es jums traucēju, tad, nu, neļaujiet. Uh, man sevi traucēt un dodieties ārpus šīs zāles un diskutējiet mierīgi tālāk. Bet mums šeit ir jārunā par nākamo punktu. Priekšlikums pagarināt nolīgumu par zinātnisko tehnoloģisko sadarbību starp ES un Amerikas Savienoto valstu un valdību. Runa ir par um, ziņam projektu izskatīšanu, kurā referents ir Rolandas Paksas. Um, vēlamies izteikt piekrišanu pagarināt nolīgumu par zinātnisko tehnoloģisko sadarbību starp ES un ASV valdību. Tā būtu nolīguma, mm, nolīguma pagarināšanas īstenošana, lai turpinātu sadarbību kopīgu interešu mm, jomā ar uzsvaru uz uh, inovācijām, attīstību, tehnoloģiem un izpētim. Šie brīži nolīgums oktobrī mm, un nolīguma termiņš izbeigsies, tātad eh, parlamentu aicināja nobalsot visvēlākais jūlijā plenārsēdē, jo ir zināma steidzamība šim pasaukumam. Tagad um, atgādinu arī par to, ka mums te arī ir diezgan stingrs laika grafiks un mums ir jābalso, ievērojot šo grafiku. Bet nu kādas minūtes desmit mums ir? Paksas kungs tagad uh, mūs iepazīstinās ar uh, ziņojumu projektu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Viss, kas saistīts ar eh, zinātnes un um, tehnoloģiju sadarbības nolīgumu, tas eh, jau kopš 98. gada ir spēkā. Sadarbība notiek, bet 2018. Eh, gada oktobrī spēkā esošais nolīgums izbeigsies 2003., 2008. un 2015. gadā jau trīs reizes, tātad uz pieciem gadiem šo nolīgumu pagarināja. Uh, lai pētniekiem no, abām, no abiem reģioniem būtu iespējas piedalīties uh, kopīgajās programmas. Uh, daudz uh, tika panākts liels progress konstatējams, tika īstenotas daudzas pētnieku apmaiņas um, programmas, daudzi projekti, kopprojekti tikuši īstenoti. ASV arī pievērš lielu uzmanību zinātnē, inovācijām, tehnoloģijām, tāpēc ir uh, svarīgi turpināt sadarbību šajā jomā starp abām interesētajām pusēm. Tikpat svarīgi ir um, nodrošināt um, nolīguma pagarināšanu uz um, nākamiem pieciem gadiem. Šādi nodrošināsim strateģisku partnerību šajā jomā un uh, spēcināsim apusē izdevīgu sadarbību radot izdevīgus no, nosacījumus um, izaugsmai, darba vietu radīšanai un uh, dzīves kvalitātes uzlabošanai. Aicinu jūs atbalstīt šo ziņojumu. Paldies, paldies, Paksas kungs, par ievadvārdiem. Un tagad anreferenti. Divas minūtes katram. EPP. Neviens. S un D. Neviens. EKR. Česakungs. Nu, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Izsakos otro reizi šodien. Runājot par izšķirīgu jautājumu, proti sadarbību zinātnes un izpētes tehnoloģiju jomā starp ES un ASV valdību. ASV arī apvārsnī 2020 um, spēlē ļoti svarīgu lomu. Uh, daudzi pētnieki sadarbojas uh, no abiem reģioniem, mums ir patenti, mums ir kopu projekti, kopīgie izpētes projekti tā skaitā, un tāpēc mums ļoti patīk padoms iniciatīva pagarināt um, nolīgumu termiņu uz vēl pieciem gadiem Eiropai um, jāizrāda iniciatīva. Uh, izpētes inovāciju jomā, lai uh, stātos pretī digitāliem izaicinājumiem mūsu ekonomikā. Tāpēc loģiski ir um, paplašināt sadarbību ar ASV, lai ekonomisko izaugsmi abās Atlantijas okeāna pusēs veicinātu. Kā jau referents norādīja, šis nolīgums arī palīdz izstrādāt kopīgo globālo stratēģiju, izpēt inovācijām. Es uh, padarot tādu globālāku gan uh, izpēti, gan tehnoloģiju attīstību, vairāk uh, valstu tajā iesaistot, jo šādi mums arī būs iespēja uh, balstīties ekspertu zināšanās un ekspertīzē, kas uh, pieejama ASV šobrīd. Tātad pēdējā zinātniskās atziņas, kas ir ļoti svarīgi mums visiem. Atbalstu referenta pozīciju. Ziņojuma projekts visaptverošs, izsmeļošs. Mums nebūs grozījumu. Lielas paldies, Česak kungs! Un tagad uh, Aldi! Mlinar, Mlinaras kundze nav klāt, bet Kalas kundze um, mūs iepazīstinās ar viņas viedokli. Lūdzu, paldies! Mūsu āna referenti pateika referenta nostāja atbalstīt komisijas lēmumu pagarināt uh, nolīguma termiņu ar ASV. Tas ir brīnišķīgs signāls mūsu akadēmiskajām aprindām un arī Eh, mums ir šis eh, zemniskās tehnoloģiskās sadarbības nolīgums, un tas ir labs veids atzīmēt 20. Eh, gada dienu. Mēs vēlamies uzturēt šo auglīgo sadarbību ar ASV. ASV ir visaktīvākā valsts, neasociēto valstu starpā piedaloties apvāršņu 2020 projektos un programmas. Tas palīdz arī pasargāt valstis no nacionālisma un protekcionisma, kas uh, tagad apdraud mūsu savstarpējās attiecības. Uh, abas puses pēdējā laikā ir uh, paplašinājušās sadarbību daudzām strateģiskajām jomām, un šis progress ir jāuztur um, ASV zinātniskajā, tehnoloģiskajā ziņojumā, noslēgumā tas ir 2016. gada ziņojums, tika uzsverts, ka ASV ir vadoša valsts izpētes attīstību tehnoloģiju jomā, bet bija arī pieminēts, ka budžets šīm jomām tika īsināts tagad Eh, diemžēl šī tendence eh, turpinās, eh, un NASA oglekļa monitoringa sistēmai tagad arī tika īsināti līdzekļi, pieņemot lēmumu par budžetu pirms pāris dienām ASV. Tātad nevajadzētu aizmirst par to, ka šī sadarbība var uzlabot dzīves kvalitāti, palīdzēt tikt galā izaicinājumiem mūsu priekšā. Uh, Labi, mans laiks ir beidzies. Paldies jums, ka uzklausījāt. Paldies arī, kā ievērojāt laiku. Un paldies par piezīmēm. Paldies arī Nībleres kundzei. Viņa uzmanīgi klausās, sako līdzi tam, kas notiek, un netraucē nevienam, atšķirībā no daudziem citiem kolēģiem. Un tagad došu vārdu Taisona kungam no komisijas, kas pārstāv DGRTD. Paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem, kas izteicās par šo svarīgo priekšlikumu. Kā jau izskanēja, ja šis sadarbības režīms mums ir ļoti svarīgs. Tas rada politisko ietvaru dialogu turpināšanai un paplašina uh, kopīgos mērķus, um, palielina šo mērķu skaitu, ļauj mums attiecīgi pielāgot mūsu stratēģiju, globālo stratēģiju, ņemot vērā grūtības, kas, uh, kurām esam konfrontēti, arī šo budžeta samazinājumu ASV. Nu, tas noteikti ietekmēs uh, darbu nākamā piecu gadu laikā tiks uzsāktas jaunas programmas, um, tātad šī pagarināšana tiešām ir nepieciešama. Paldies, ka parlaments piekrita pātrinātām kārtām nobalsot par šo priekšlikumu un jau nepacietību gaidu balsojumu jūlijā. Paldies! Jā. Būtu labi redzēt rezultātu kopsaukumu par labu Eiropas Savienībai vai pagaidām šādu kopsalkumu neesam saņēmuši. Bet, nu, cerams, ka tā, tagad izrādījām pretimnākšanu, ātrāk izskatām šo priekšlikumu, tāpēc vēlētos tiešām šo kopsavilkumu arī sagaidīt. Un tad, noteikti, strādāsim vēl čaklāk. Un tagad uh, vārds referentam Paksas kungam noslēdzošam komentāram. Paldies! Paldies uh, gan komisijas pārstāvim, gan uh, Kalās kundzei, gan Česak kungam uh, par uh, to, kā atbalstījāt uh, manu izklāstu šeit sadarbībam zinātnes tehnoloģiju inovāciju jomā starp ESNSV mums ir ļoti svarīga svarīgi, tikpat svarīgi ir eh, paplašināt eh, tā, darbības jomu šim nolīgumam. Paldies visiem, un eh, nākam piecu gadu laikā šis nolīgums mums visiem būs ļoti svarīgs, nešaubos. Paldies, atgādinu, ka grozam iesniegšanas termiņš ir 23. mais, pulksten 12. Par laika grafiku. Tātad uh, atkārtoju grozījumu iesniegšanas termiņš līdz 23. mājam 2012. Balsojums ītrē 19. jūnijas un uh, balsojums plenārsēdē 2018. gada jūlijas, lai tātad um, izrādītu šo pretimnākšanu komisijai, mm, uz ko jau norādējām. Paldies visiem runātājiem! Un tagad es domāju mēs varam sākt skatīt nākamo punktu. Kas ir viedokļu apmaiņa ar Eirokomisijas ģenerālu uh, direktoru Roberto Viola. Viņš ir atbildīgs uh, Tostarp, tas ir cits starp arī par digitālajām iniciatīvām, mākslīgo intelektu. Viņš steidzas uh, mūs iepazīstināt ar šīm iniciatīvām līdz 2020. gadam un pēc tā, ieskaitot, mm, uh, teiksim, punkts EU iniciatīvu, par ko viņš stāstīs atsevišķi lūdzu viņam vārds. Paldies! Um, priekšsēdētāji ītre komitejas, godātie kolēģi. Man um, prieks jūs uh, pie jums vērsties tik svarīgā dienā, jo šodien Sofija, Eiropas līderis, sēdīsies pie pusdienu galda un uh, runās uh, citu starpā arī tieši par digitālajām iniciatīvām. Komisija publiskoja Eh, tikko savu paziņojumu par digitālo iniciatīvu statusu quo un situāciju šajā tirgo, tā kā es izsakos eh, par lietu un um, par to, kas mums visiem ir relevanti šodien. Un eh, es nevēlos mm, tukšvārdībā vingrināties. Mm, tiešām pateikšos itre komiteja par to, ko tā dara šajā jomā, jo es zinu, cik intensīvi itre komiteja strādā un cik nepieciešams uh, mums uh, ir viss uh, šis darbs, viss, kas saistīts ar digitālo vienoto tirgu. Varam priecāties, ka esam šo digitālo tirgu izveidojuši Tagad tas ir mūsu pilsoņiem pieejams. Šis ir tirgus bez robežam. Mūsu pilsoņi vairs nemaksā viesabonēšanas maksas, var ierīces izmantot uh, bez ģeobloķēšanas, izvēloties viņu iemīļoto saturu uh, un um, drīz arī citi ierobežojumi tiks noņemti. Tas ir gan komisijas, gan parlamenta uh, sasniegums, bet eh, tā ir tikai aizberga eh, paša virsotne, jo mēs um, turpinām darbu un ir daudz reformu, kas jāpabeidz. Telekomunikācijas noteikumu reforma, cerams, ka līdz likumdevēji vienosies līdz jūnijam, līdz jūnija beigām, respektīvi, un um, tas uh, vēl vairāk veicinās digitālo tirgu. Tad mums ir jauns kiberdrošības akts. ISA ar to tiek uh, piešķirts pastāvīgs mandāts, uh, certifikācijas ietvars tiek piedāvāts līdz gada beigām, cerams, būs vienošanās. Darbs, kas šajā jomā notiek, Uh, audiovizuālajā jomā, tad audiovizuālā direktīva praktiski jau ir gatava, tad uh, autortiesības, kapsat uh, regula un autortiesība direktīva. Nu, tur darbs vēl turpinās, bet, nu, te man tiešām garš saraksts, visu nenolasīšu. Koncentrēšos uz aprīli un maiju. Aprīlī tika prezentēta tāda svarīga pakotne ar priekšlikumiem digitālajiem vienotiem tirgumu un māja sākumā komisija iepazīstināja stratēģiju nākamai mm, DFS eh, daudzgad finanšu schēmai, kur liela loma atvēlēta tieši digitālām tehnoloģijām. Uh, Nu, mums ir daudz priekšlikumu, mākslīgais intelekts to starpā. Šeit eh, jāpiemina komisijas idejas, lai izstrādātu Eiropas eh, mēroga nostāju mākslīgajam intelektam. To, šo pieju var iedalīt eh, trīs pīlāros - mākslīgais intelekts, tam jākļūst par veiksmes stāstu Eiropai. Uh, Tām būtu jāpalīdz uzņēmēji darbībai, mūsu startupiem, visiem uzņēmumiem Eiropa. Ir bijusi robotikas uh, uh vadošā uh, um, līdere, un, bet. Um, diemžēl darbi tagad uh, tika nedaudz palēnināti. Un dažas, dažas robotikas sasniegumus mums, tā teikt, ir pārtvēruši konkurenti no trešām valstīm, bet eh, te vajadzētu atgriezties eh, pie, eh, pie mm, mākslīgā intelekta projektiem Eiropā, jo mm, šie projekti palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, veselības aprūpi, ražīgumu, padara dzīvi drošāku, rada daudz iespēju darba tirgu, bet ir arī izaicinājumi, un tā ir jau otrā pīlāra sastāvdaļa. Mākslīgais intelekts maina vidi, kurām dzīvojam. Te jāpiemina sociālās dabas izaicinājumi, teiksim, apmācība, kvalifikācijas celšana darba ņēmējiem. Ja Tas ir svarīgi. Mākslīgais intelekts ietekmēs ļoti daudzus sektorus. Un trešais pielārs ir par ētiku un um, juridisko pusi, strādājot ar mākslīgo intelektu. Domāju, ka varam nosaukt Eiropu par vienreizēju bezprecedenta gadījumu, runājot par personālietu aizsardzību, privātumu, uh, visu, kas saistīts ar konfidencialitāti un uh, mākslīgais intelekts jāizmanto tādā veidā, lai nepārkāptu mūsu pamatiesības nekādā veidā. Nevēlamies, uh, lai mākslīgā intelekta sistēma mūs lēmja par cilvēku nākotni, nevēlamies uh, pieļaut skrīninga procedūras, kas neļaus, kas a priori izslēgs uh, dažas grupas no piekļuves um, studijām universitātē vai noteiktām darba kategorijām, tas uh, būtu ļoti satraucoši. Esmu dzirdējuši par uh, tam līdzīgām sistēmām Ķīnā, um, tur, teiksim, šādi tiek pieņemta lēmumi par mikrokredītu piešķiršanu ģimenēm. Uh, Un, kā es teicu, mākslīgais intelekts mums ir ārkārtīgi svarīgs, bet tikpat svarīgi mums ir cienīt un respektēt uh, pilsoņus un viņu pamatiesības. Tātad ētiskā un juridiskā puse šeit ir ļoti svarīga. Ja mums izdosies um, šādi izmantot mākslīgo intelektu, tad uh, šis būs uh, patiesi veiksmes stāsts, kas būs arī ilgtspējīgs un uh, dzīvot spējīgs, un tad attiecīgi mēģināsim to atspoguļot nākamajā DFS. Būs tādi turpmākie pasākumi mūsu um, mākslīgā intelekta paziņojumam. Maijā sākumā paziņojam, ka digitālas Eiropas programma tagad uh, ir uh, iekļauta DFS. Īstenībā tā ir daļa no plašākas programmas, uh, kas saistīta ar inovācijām, uh, Uh, un uh, sociālām reformām tam ir paredzēti arī diezgan nozīmīgi līdzekļi uh, visai šai nodaļai. Un tad būs arī jauns, jauna apvāršņa programma un tad jauna digitāla programma un SEF koordinācija un pielāgošana attiecīgi. Šobrīd SEF ir atvēlēts gan infrastruktūrai, gan pakalpojumiem. Vai tagad uh, visa koordinācija notiks, uh, tātad CEF izmantošanas koordinācija notiks digitālās Eiropas uh, ietvaros, ņemot vērā trīs pamat izaicinājumus, ņemot vērā digitālo um, lomu, šī super, uh, šis superdatoru spēks, uh, lielie dati. Uh, un mākslīgais intelekts eh, visā, kas skar publiskos pakalpojumus, un kiberdrošība, arī mākslīgā intelekta priekšrocības tiks atsevišķi izskatītas. Kiberdrošības ietvaros eh, izveidosim pat ekscelences tīklu mm, kiberdrošībai, mēģināsim mūsu tehnoloģijas padarīt eh, tādas drošākas un arī izturīgākas. Uh, Um, lai tās varētu pretoties apdraudējumiem šajā jomā. Vēlamies izveidot vienotu datubāzi Eiropā ar vienādiem privātuma noteikumiem visiem, kur tiks nodrošinātas datu plūsmas un datu koordinēšana. Mākslīgais intelekts jau gadiem ilgi mūs pavada. Uh, mūsu ikdienā biju students, kad eh, pirmoreiz sāku testēt mākslīgā intelekta programmas. Kāpēc šī tehnoloģija ir tik revolucionāra? Mums tagad ir daudz vairāk datu pieejams. Dati Eiropā ir jāizmanto kontrolētā veidā. Lielākoties eh, dati tiek uzglabāti ASV Un līdz ar to te jārunā par konkurētspēju, par iekšrocībām, kas Eiropā jānodrošina. Nu, tagad uh, cerams, ka ar jaunu pakotni, ko, datu pakotni, ko ierosina komisija, mēs varēsim šīs konkurētspējas priekšrocības veiksmīgi izmantot. Uh, sabiedris, sabiedrības interesēs, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem, mūsu uzņēmumiem, jo mākslīgais intelekts noteikti var atvieglot darbu daudzās jomās. Nevēlamies uh, datu apmaiņu starp privātu uzņēmumiem. Tur mums ir skaidrs signāls un mums ir arī piedāvātas um, nesaistošas vadlīnijas Mm, kādā veidā apmainīties ar šiem datiem turpmāk, mm, par to noteikti tiks diskutēts. Piedāvājam arī taisnīgās izmantošanas noteikumus, izmantojot platformas. Mm, tad, ja ir notiek kontakti ar Eiropas uzņēmumiem, tad tas jādara korektā, aizsargātā veidā, īpaši uh, E, visām operācijām, kas notiek Eiropā, kas mūs tātad īpaši interesē. Nu, šis saraksts man priekšā tiešām ļoti garš, un es nerunāšu par pilnīgi visu, bet, nu, ievadam, tas bija tāds ieskats. Paldies, ka jūs tikai minūti. Pārsniedzēt sev atvēlētās desmit minūtes ievadvārdus sakot Tā ir liela pakotne, astoņi dosjē, un uh, kaut kā tas viss ir jāapraksta un jāspēj izskaidrot, cik svarīgi tas viss ir, sākot ar uh, mākslīgo intelektu, uh, tāpat arī vienota Eiropas datu telpa. Mm, priekšlikums par visu šo tehnoloģiju izmantošanu sabiedriskās informācijas jomā, tāpat arī zinātniskās informācijas publiskošana, privāto datu apstrāde un tam līdzīgi pilnīgi skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi plašs aptvērums, visdažādākie temati, un tas viss ir ticis skatīts ne tikai komisijā, bet arī parlamentā, un ļoti grūti to visu rezumēt desmit minūtēs. Mums ir gana daudz laika, lai uzsāktu debates, sāksim ar uh, koordinatoriem vai viņu aizvietotājiem. Katram trīs minūtes. Pēc tam būs iespēja arī citiem izteikties, katram minūte laika. Mūsu nav pārāk daudz, tā ka domāju, ka varētu būt tiešām interesantas eh, debates, ik viens varētu paust savu viedokli. Nu, lūk, ETP vārdā Kastrojeva. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, centīšos izmantot savas trīs minūtes. Varbūt pat varētu runāt kādu sekundīti mazāk, jo laika nav daudz taisnība. Mākslīgais intelekts nav nekas jauns. Nu, tas nav pastāvējis mūžam, bet nu jau daudzus eh, gadus gan. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz eh, filmu skaitu, kas eh, pēdējās desmitgadēs ir koncentrējušās uz mākslīgo intelektu, uh, Ir tādas pavisam vienkāršas filmas, un ir arī nu, jau ļoti izsmalcināts pēdējos gados par šo tēmu. Tas arī par daudz ko liecina. Pašreizējā situācija digitālo datu jomā un digitālajās tehnoloģijās ir iespējami virzījusies uz priekšu, un ietekme uz ekonomiku un sabiedrību ir milzīga. Nu, un to ņemot vērā, mums tiešām jāsaka paldies komisijai par šo paziņojumu un arī par eh, turpmākajām iecerēm attiecībā uz mākslīgā intelekta jomu. Koncentrēšos uz eh, dažiem jautājumiem. Pirmkārt, tāds plašs jautājums, kas ir saistīts ar eh, daudzgad finanšu schēmu. Un kā arī diskusiju uzsākšanu par pētniecības satvaru. Nu, Kāds ir ambīcijas attiecībā uz mākslīgo intelektu sagaidāmajā pētniecības satvarā? Nu, varētu varbūt precīzāk komentēt. Otrakārt, paziņojumā ir teikts, ka priekšlikumi nākamās DFS ietvaros ietver stiprinātu atbalstu digitālo prasmi, tostarp arī mākslīgā intelektu prasmju attīstīšanai. Uh, kā to visu ir iespējams veicināt, kā tas viss notiks? Nu, un trešais jautājums. Kas ir šīs uh, angliski regulatory sandboxes, kas parādās paziņojumā? Proti, kas atbalstītu digitālo inovāciju mēslus tādās jomās kā transports, ražošana, telekomunikācijas, uh, pārtika un citas jomas mākslīgais intelekts, jo īpaši un arī digitālās pakotnes nākotne. Vai komisija šai ziņā ir uh, iecerējusi nākt klajā ar papildus uh, tiesību aktiem vēl šī sasaukuma laikā? Vai arī jūs uh, šeit, tā sacīt, bruģējat ceļu jau nākamā sasaukumā darāmajam? Vai šis paziņojums ir pēdējais, ar ko nāksiet klajā, ņemot vērā laika grafiku? jo, nu, ir palicis vairs tikai gads līdz vēlēšanām. Varbūt jūs varētu ko pateikt arī šai ziņā. Mana grupa tik tiešām to novērtētu. Paldies! Thank you for your remark. Paldies par komentāriem. Es domāju, ka mēs varētu kopsavilkt visus jautājumus, un tad arī varēsiet atbildēt. Nākamais runātājs - Zoriņo kungs. Lūdzu. Muito obrigado. Queria começar por saudar o senhor Diretor. Paldies. Gribu sveikt mūsu vidū ģenerālu direktoru un gribu arī atzinīgi vērtēt uh, ambīciju līmeni visā šajā darba kārtībā un gribu izmantot iespēju uzdot vispārīgākus tāpēc jautājumu. Vakar bija termiņš pilsētām un uh, ciematiem pieteikties uh, Wi-Fi for Europe iniciatīvai. Manuprāt, šī iniciatīva ir ļoti veiksmīga. 75% eh, ciematu un pilsētu ir pieteikušās eh, šai iniciatīvai, un tas eh, liecina par ko ļoti būtisku. Pilsoniskā sabiedrība Eiropā ir gatava jaunajai digitālajai revolūcijai. Uh, bet tai pašā laikā, kā jau arī ģenerāldirektorā Taurs labi zinās, ir kavēšanās. Būtiski šīs iniciatīvas daļas ir iekavējušās. Eiropai ir jābūt labāk sagatavotai. Tā ir lieliska ideja. Mm, šāda veida iniciatīvas izmantot, lai stiprinātu saiti saikni ar Eiropas iedzīvotājiem, bet svarīgi ir visu darīt tā, lai netiktu apdraudēt šo iniciatīvu uzticamība. Solīt uh, kaut ko tas ir ļoti labi, bet ir jāpārliecinās, ka to arī izdarām. Ir jāmeklē risinājumi, kas ir ilgtspējīgi un kas tiek īstenoti laicīgi. Un soli pa solītim mums ir jāveido Eiropas digitālā identitāte. Tā ir iespēja padarīt mūsu sabiedrības iekļaujošākas. Nedrīkstam riskēt ar to, ka mums būtu eh, kaut kāda mašīnu vadīta sabiedrība. Tas būtu bīstami. Es un mana grupa atzinīgi vērtējam komisijas ieguldījumu šai jomā. Domājam, ka ir lieliski pastrādāts budžeta palielinājums 100 miljoni eiro zinātnē un digitālajām tehnoloģijām, tas ir lieliski, bet ir jādara vairāk. Procedūrām ir jābūt ātrākām. Visam ir jānotiek raitāk. Šiem procesiem un tam, ko mēs darām, ir jāiet soli solī ar to, kas notiek digitālajā pasaulē. Paldies! Vai būtu citi ēnu referenti, kas vēlētos izteikties? Šķiet, ka nē. Nībleres kundze ir sagatavojusi vērtīgus komentārus, lūdzu. Paldies, nu kā parasti man ir vērtīgi komentāri. Paldies, ka to pieminējāt. Ģenerāldirektora kungs, paldies, ka ieradāties un sniedzāt īstu pārskatu par to, kas līdz šim ir Jūs zināt, direktorātā Connect eh, ir paveikts darbā pie digitālā tirgus. Paldies! Un mans izvērtējums eh, ir tāds, ka kopumā Eiropā esmu uz pareizā ceļa. Mēs ņemam vērā digitālās eh, revolūcijas izaicinājumus un radām atbilstošu tiesisko satvaru, un šajā komitejā daudzi nu, kolēģi arī gatavi ātri piestrādāt pie jūsu uh, tiesību aktiem, lai vēl šī leģislatīvā perioda gaitā ko panākt. Man divi jautājumi, divi komentāri. Paziņojumi par uh, mākslīgo intelektu esmu pārskatījis īsumā, un, uh, un tur ir daudz tādu pašsaprotamu lietu, ja es tādu drīkst sacīt. Šajā paziņojumā tiešām ir daudz kā tāda, nu, pašu pasavīm saprotam. Un kā jūs domājat, Kas ir tā atslēga, tā sacīt, atslēga, atslēgas risinājums, lai Eiropā mākslīgā intelekta jomā joprojām būtu avangardā kā līdz šim? Un jautājums vēl par mākslīgo intelektu. Manā valstī izvēršās plašas diskusijas par to, cik lielā mērā mēs pieļaujam, kā tādas firmas kā Google, piemēram, kas izstrādā šīs tehnoloģijas, kur viņiem ir patenti un lietpratība, uh, un tā tālāk, lai arī uzņēmēji no trešajām valstīm tos varētu iepērkt. Tā tirsniecības attiecības vai mūsu, teiksim, mūsu um, mākslīgā intelekta industrijas konfidencialitāte. Par to tagad diskutēts, tātad, kā, kā to mēs varētu noregulēt, viens kaut kādu minimālo stand, standardizāciju uh, nodrošinātu, lai aizsargātos pret ārvalstu iejaukšanos, tā teikt. Un tad vēl. Mēs daudz esam runājuši par radošajām nozarēm šeit. Un tā arī ir diezgan ievērojama milzīga industrija nozara šeit, un tādēļ mūsu radošās nozares tiesība aizsardzība arī ir svarīgs priekšlikums. Jūs paziņojāt par to nav nekas daudz sacīts, varbūt jūs to varētu pakomentēt. Un visbeidzot, digitālās iemaņas ar bažām skatos, ka Eiropā ir um, trūksta darba roku. Komisāra Gabriela minēja to, kas attiecas uz sievietēm, nu tad daudz darāmā vēl ir. Sieviešu ekspertu šeit ir pamats. Tāpēc sievietes digitālajā jomā, uh, nu, jūs varbūt varētu izcelt kādus, kas sāties mobilizēt tieši sievietes, kā panēt savu darba spēku, lai dot kādus stimulus dalību valstīm, lai šo potenciālu uh, Uh, atraisītu pilnīgāk. Nu, tiešām mēs runājam par skaitļiem, par uh, jaunu uzņēmumiem, par uh, te tehniskiem amatiem. Nu, daudzās Eiropas valstīs tur sievietes tikpat kā nav pārstāvētas. Nu, lūk, un kaut kā būtu jāsakmē šī potenciāla pilnvērtīga izmantošana. Nu, lūk, un, un par, par platformas regulu, nu, te mēs vēl tikai esam uzsākuši diskusijas. Un tur, manuprāt, jūsu priekšlikums nav pietiekami ambiciozs. Es būtu sagaidījusi ambiciozāku pieeju, nu, nu, tādu vieglā regulējuma virzienā. Tas varen file interesante. Jā, paldies. Daudz interesanti jautājumi no jūsu puses izskanēja. Man pašam arī interesē. Nu, ko tad direktors uz to visu atbildēs? Kurš vēl vēlētos izteikties? Inklinātīgi, kundze, lūdzu. Thank you. Uh, it's... Paldies. Komisija ir tiešām šitīgi strādājusi. Arī saistībā ar DFS jūs nozara ir uh, ļoti labi atspoguļota. Un šai ziņā ir ļoti būtisks darbs arī nākotnē. Runājot par digitalizāciju, Nu, lūk, parasti es varbūt tikai entuziastiski šādas lietas neveicinu, bet ir svarīgi domāt par to galveno virzienu DFS, ir jādomā par risinājumiem. Ir jā, jārod dažādi risinājumi globāliem izaicinājumiem. Protams, tiek vecas sarunas par klimatu, par enerģiju, kā to visu integrēt digitalizācijā, bet es īpaši gribētu minēt e-veselību nav piedāvāta īpaša veselības eh, programma nākotnē, un veselība ir ārkārtīgi nozīmīga. Šeit ir jautājums arī par datiem, kas tiek izmantot veselības pakalpojumu sniegšanā. Ir paziņojums par e-veselību. Nu, lūk, jautājums, kā tas viss tiek sasaistīts. Es pat neesmu ārste, esmu inženiere, bet tomēr bažījos. Informācija, kas tiek apkopota uzņēmumos sniedzot pakalpojumus. Šeit varbūt nav tik daudz runa par eh, datiem, kas ir sabiedrisks īpašums. Es negribētu, lai uzņēmēju radītās, uzņēmumu radītu uh, problēmas, ko tad paši arī risinātu. Mēs redzam, kas notiek ASV, ar cilvēkiem tiek lieki izrakstīti medikamenti, penisgūšanas nolūkos. Ir tiek anotēti dati un tiek radītas šķietamas vajadzības. Uh, Nu, ceru, ka saprotat manu domu. Veselības dati. Jautājums ir, vai tie ir sabiedrisks īpašums, kam var piekļūt slimnīcas un valsts iestādes, vai šie dati ir daļa no uzņēmējdarbības. Mēs zinām, ka arī par e-privātumu tiek runāts par vispārējo datu aizsardzības regulu. Makrons to piesauca pat senātā ASV Un tā ir skaidrs, ka mums nav bail no lielajiem eh, jomas milžiem, un tas ir ļoti motivējoši. Mums ir jānosaka zināmi noteikumi, pat ja mēs negribam veidot pārmērīgu regulējumu. Nu, lūk, varbūt jūs varētu izklāstīt, eh, kā tad eh, komisija veido visu šīs te šķērs atsauces un sasaisti dažādās jomas. Un arī uzņēmējdarbības platformas būtu nedaudz jāregulē. Uh, Mēs gribam, lai tiktu izmantotas platformas. Es gribētu, lai tādas tiktu izmantotas arī sabiedriskajā ekonomikā. Ik vienai pilsētā vajadzētu šādas platformas izmantot, bet ja runa ir par uzņēmē darbību, nu tad uh, konkurence tomēr nodrošina atbilstošu kvalitāti patērētājiem. Un šeit ir runa par caurskatāmību, par patērētāju informāciju un par stimuliem pievienoties tirgumu un piedāvāt uh, dažādos pakalpojumus, kas ir nepieciešami mākslīgais intelekts ir, eh, protams, pārdomu vērts, un tur nav runa tikai par regulējumu, runa ir arī par ētiskiem jautājumiem. Nu, lūk, un eh, kurš tad par tiem domās, ja ne Eiropieši, un to starp arī mēs parlamentā? Paldies! Interesting question, so I could maybe add. Ļoti daudz interesanti jautājumi, es varbūt varētu ko piebilst kāda lieta, kas katram iedzīvotājiem ir ļoti svarīga - ātrgaitas internets. Bet, nu, diemžēl, piemēram, Čehijā mums ir milzīgas problēmas, ir mazi ciemati, kam nešķiet, ka būtu vērts eh, ātru internetu ieviest un piedāvāt iedzīvotājiem. Mums ir ļoti daudz šādu mazu ciematu, un nu, tā ir problēma. Datu drošība no vienas puses un atvērtie dati no otras. Un tas viss, protams, sasaucas ar datu aizsardzības jautājumiem. Ja kā jūs jau minējāt, lielākā daļa datu tiek glabāti ārpus Eiropas Savienības, tāpēc mums ir kaut kas jādara, lai aizsargātu paši savus datus mūsu kibertelpā. Nevaram būt atkarīgi no kaut kādiem ārējiem spēlētājiem. Un, protams, standartizācija un nozaru un ražošanas aizsardzība. Tērauda rūpniecībā ir tikušas attīstītas dažādas darbības, kur tiek izmantots milzīgs datu apjoms, un runa nav tikai par eh, pakalpojumu uzticamību, runa ir arī par ražošanas līniju izstrādi. Nu, piemēram, tērauda krāsnes var piedāvāt ļoti daudz dažādus datus par temperatūru, par atmosfēru, par spiedienu, un tas viss ir sasaistāms ar produkta kvalitāti. Uh, Un ir skaidrs, ka mums vēl nav zini, zinām visi šie savienojumi. Ir jāapkopo milzīgs daudzums datu, tas viss ir jāizvērtē un jāsaprot, um, kādas ir iespējas ar vismaz daļu šiem datiem dalīties un tai pašā laikā tos aizsargāt. Tiek izstrādātas arvien jaunas krāsnis. Un dažkārt um, nav svarīgi, cik liels eksperts esat, jums nav iespēja iepazīties ar šādu krāsnes uzbūvi. Uh, Un tā pašā laikā visi zina, ka tiek izstrādātas ar vien jaunas tehnoloģijas. Nu, lūk, un kāda tad ir šī robeža starp datu aizsardzību un atvērti pieejamiem datiem? Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj, cik eh, minūšu manā rīcībā? Nu, 20 minūtes, o, nu teicami. Jo man, es nevēlētos tā pārsteigties un ātrumā atbildēt uz visiem šiem pamatīgiem jautājumiem, bet no nu, 20 minūtēm man pietiks, lai sas, sastruktūrēt savas atbildes. Paldies par jūsu jautājumu, tiešām tādi, tādi kompetenti, padziļināti jautājumi, un tad nu, mēģināšu arī adekvāti tiem atbildēt. Nu, viss pēc kārtas. Tā kā Stiljo kundze uzdod jautājumu, sākšu ar tiem. Pirmkārt vēlos uh, precizēt. Tiem. Um, kas tad ir, teiksim, kalendārais eh, grafiks eh, mūsu tiesību aktiem un DFS. 25. aprīlī esam laiduši klajā digitālo tiesību aktu pakot. Pakotni 2. maijā komisija nāca klajā ar kopējo skatījumu, tātad uz DFS, kopējo plānu. Jūnijas sākumā nāks klajā programmu priekšlikumu, ko pieņems eh, komisāra kolēģija. Digitālajā jomā ir daudz um, svarīgu priekšlikumu, bet svarīgākie saistīsies ar jauno programmu apvārsnes, programmu Digitālā Eiropa, Connecting Europe instrumentu, kā arī jaunā radošās nozares programma tur. Tieši uz šīm programmām koncentrēsies vairums digitālo investīciju. Programma Digitālā Eiropa, tai būs eh, arī roku rokā to ies regula, ar ko tiks eh, izveidoti kiberkompetenču centri. Nu, lūk, šī tiesība aktu pakotne tiks stādīta priekšā un pieņemta jūnija sākumā. Komisija visdrīzāk to pieņems divos eh, piegājienos, divos cēlienos jūnija sākumā. Protams, es eh, esmu visnotaļ gatavs vēlreiz atgriezties šeit pie jums, tad, kad šie priekšlikumi jau būs mūsu priekšā, tad būšu gatavs detalizēti precizēt šajā komitejā visas neskaidrības. Nu, tas tāds vispārīgs komentārs, bet, nu, šo to mēs varam jau tagad uh, nu, sagaidīt, jo otrā māja paziņojumā par daudzgad finanšu schēmu tie arī figurēja. Mākslīgais intelekts. Un tas bija Kasteljo kundzes jautājums. Kur tad ierakstīsies uh, tātad mākslinieks intelekts. Jaunajā apvāršņu programmā, protams, runājot par fundamentāliem pētījumiem, tas figurēs. Runājot par pie, piemērošanu, jaudu attīstīšanu, valsts pakalpojumiem, iemaņām. Tātad e, mākslīgais intelekts figurēs programmā Digitāla Eiropa, kas attiecas uz e, mūsu aktīvu labāku aizsardzību. Tātad e, šis jautājums būs arī kiberdrošības kompetences centru pilnvaro, pilnvarojumam, bet nu, tie lūk svarīgākie momenti, kur redzēsim mākslinieku intelektu. Programma Digitālā Eiropa. Un nu, tā būs tādi pieci virzieni. Pirmkārt, apjomīgie dati un, un superdatori, mākslīgais intelekts, kiberdrošība. CEF darbības turpinājums, proti digitālai pakalpojumi, un vispēcot

mākslīgo intelektu un tā tālāk, ka tā, šādu darbu roku Eiropā trūkst. Mums ir nepieciešams nodrošināt eh, studentu un senatnieku mobilitāti un akadēmiķiem jāsadarbojas ar praktiķiem. Runājot par iemaņām, kuras jāpiemēro ražošanas eh, procesā, pakalpojumu sistēmām, nu, pamata iemaņām digitālajā jomā jābūt daudz vietu, jo nu, es vien vairāk, ka eh, um, dalībvalsts un reģionu uzņemās atbildību vietējās institūcijas uzņemās atbildību, un aizvien mazāk līdz ar to tā ir centralizēto programmu atbildība. Nu, tieši tādai programma Digitālā Eiropa koncentrēsies tieši uz šīm īpaši attīstītajām, advancētajām iemaņām, bet nu, šī diskusija par iemaņām kopumā Eiropā, protams, ir um, aktuāla, bet nu, te ir jāuzmanās, lai mēs nepārcenstos no savas puses un, un to, kas labāk ir paveicams vietējā līmenī, tur ir jāatstāja. Un nu, atkārt, ka programma Digitālā Eiropa koncentrēsies tieši uz īpaši attīstītām, advancētām iemaņām. Tas sauktās regulatory sandboxes. Marta paziņojumā par finanšējumas digitalizāciju, tātad fintech. Nu, šie instrumenti ir, eh, ir relatīvi labi pazīstami īstumā vietējā regulatori pagaidām uz vairākiem mēnešiem gadā laiž klajā tādas juridiskas eh, prasības, eh, lai ieviestu jaunus pakalpojumus. Nu, finanšu pakalpojumu jomā, piemēram, Lielbritānijā un citās Eiropas vietās, eh, reģionos vietējais finanšu regulators dažas prasības uz laiku atceļ. Un nu, tās parasti nebūtiskas prasības, un tās tiek atstātas, lai sekmētu inovācijas. Doži tieši sauc par šo smilšu kastību sandbox. Uh, Tās ir īslaicīgas atlaides, tā teikt, kas tiek pārsvarā piešķirtas inovatoriem, um, jaunasniemumiem, nu, to mēs saucam par regulatory sandboxes. Nu, šo iecējumu varētu um, nokopēt un izmantot arī citās jomās, protams, uz individuāliem pamatiem, kur regulators var pieņemt lēmumu, ka, lūk, lai, lai sekmētu inovācijas, uz laiku tiek piešķirts kaut kāds atlaides. Un vispēcot izskanēja jautājums, vai mums būtu nepieciešama papildus tiesība akti šeit. Pēc DFS eh, priekšlikuma, pēc šiem diviem jauniem priekšlikumiem, digitālā Eiropa un, un kiberkompetenci centri, es nedomāju, ka nāks klājā daudz citi tiesību akti attiecībā uz digitālo vienoto tirgu. Ja ne, nu, ar to mēs būsim noslēguši šo um, mm, legislatīvo ciklu, būs daudz darāmā, lai nodrošinātu, ka viss tas, ko mēs piedāvājam, arī tiktu ievies dzīvē. Tā kā es nedomāju, ka to, ka Lekanāks klajā tādu ievērojumu tiesību aktu, jau nu tiešām um, apliecināsies, ka kaut kas steidzam jādara. Suriņo kungs um, pieskārās būtiskai programmai, tātad uh, Wi-Fi Eiropai. Tagad mēs sākam izlaidīt šos te voucherus. Mēs esam uzsākuši reģistrāciju. Un mūsu rīcībā esošie dati liecina par to, ka šī programma ir kārtīgi sekmīga. Ne visi ticēja šīs programmas uh, panākumiem, ja apmēsties viņu kungs, uh, jo sevišķi padomē, atsevišķi lai balsts ļoti skeptiski raudzījās to, vai šāda programma ir nepieciešama. Vai pašvaldības uh, būs ieinteresētas, bet nu, tagad skaitļi liecina paši par sevi pašvaldības skaits, kas ir pieģistrējušās, pieteikušās šā programmā, ir ievērojams. Nu, jāsaka, ka ir tik daudz pieteikumu, ka mums nav, nav gana līdzekļu. Un līdz ar to šī DFS ietvaros tas, tā būs problēma. Nākamajā DFS eh, programmā Connecting Europe eh, paredzēta 3 miljardi, 3 miljardu budžets, tātad eh, šīs institīvas ieviešanai. Nu, tagad šo vaču izdalīšana mazām struktūrām, mazām pašvaldībām, tas būtu jāturpina. Un arī ar jaunām tehnoloģijām, 5G, internets un tā tālāk aizkavēšanās. Jā, tādas ir bijušas, e, atsimredzot par zem, novērtējam to, cik sarežģīti ir mainīt šo sistēmu Eiropā un e, izplatīt šos mikro vouchers. Nu, tagad tas ir paveikts, nu, līdz ar to citās programmās tas ir pavelkams, bet e, nu, sarežģītības pakāpe ir bijusi daudz augstāka nekā sākotnēji sagaidīja. Nu, tās labās ziņas ir tādas, kas nu tagad iegājuši operatīvajā fāzē, nu, bija nepieciešams daudz vairāk uh, līdzdalības un, un cilvēku stundu, tā teikt, bet nu, ne viss ir atrisināts. Bet es domāju, ka tad, kad sistēma sāks darboties, mēs uh, sekmīgi varam to, tā teikt, šo pieredzi mm, kopēt un pavairot, tā teikt. Nu, tā ir tāda mācība nākotnē, attiecībā uz to, ka tas, ko mēs uh, piedāvājam, ir sevišķi tā jomā, ir ātri jā, jāiedzīvina praksē, pretējā gadījumā tas nestās nekādu īpašu ietekmi. Uh, Un vienīgais um, jāpilnais veids, kā to paveikt, ir dalību valstu līdzdalību. Dalību valsts jau no pirmās dienas ir jāiesaist šajos procesos, un tieši ar šiem superdatorprogrammam mēs to arī mēģinam. Nu, šeit nedaudz pieskaros uh, jautājumam, ko uzdeva Nīblers kundze. Mākslīgais intelekts uh, ir milzīgs izaicinājums. Cik daudz uh, valsts līdzekļu Ķīna iegulda, piemēram, viedajās pilsētās, aizsardzības institīvās un citās lietās saistībā ar mākslinieku intelektu, nu, varam sabīties tiešām. ASV raksturīgas, milzīgas eh, aizsardzības programmas mums nav neviens nec otrs Eiropā. Pirms divām dienām, pirmdien, piedalījos kādā ārkārtīgi interesantā kiberdrošības pasākumā Berlīnē, un tur es tiešām uzstāju un sacīju, ka ir eh, milzīgi izaicinājumi, vis, visas eh, tātad, Eiropas mēroga izaicinājumi, nevis pat lielāko daļu valstu, bet Eiropas mēroga izaicinājumi. Un Eiropa tiek esam visi mēs. Visi mēs šeit, e, Briselē, dalībvalstīs, un mums jāstrādā plecu pie pleca. Ja esam pārliecināti, ka mākslīgais intelekts ir reāls izaicinājums, nu, tad nākamais jautājums ir, kā tad uzlabot mūsu sadarbību. Jā, ir eh, Vācijas, Francijas mākslīgā intelekta iniciatīvas, daudz citas iniciatīvas dalība valstīs. Nu, tieši tādēļ 10. aprīlī lūdzām, lai valstis sanāk kopā, tātad parakstīties eh, zem šīm kopējām iniciatīvām, un tad mēs padomāsim par to, nu, kā tad, nu, kā tad eh, to visu praksē ieviest. Un, nu, kad tiks stādīta priekšā programma Digitālā Eiropa pēc trīs nedēļām, nu, tad redzēsiet, ka, protams, mēs eh, nu, mēģinam atrisināt fundamentālos mākslīgā intelekta jautājumus, bet arī operatīvas jautājumus. Nu, piemēram, kā tad nodrošināt, kā panākt uh, Un te es varu sākt atbildēt uz jūsu priekšstādā uzdotiem jautājumiem. Kā nodrošināt, lai, lai dati paliktu Eiropā, neizplūst no Eiropas, lai šie dati tiktu izmantot reāli Eiropā? Nu, mēs um, sapratām, ka šie pētījumi tā tikai uh, tādos līmenī, nu, nu, ar tiem nepietiek. Labi, mēs veicam pētījumus, ir dati, un ko tālāk? Nu, labs piemērs ir šie superdatori. Šeit daudz kas ir noticis, eh, ietver programmu, programmu kontekstā. Un tā rezultātā neviens no Eiropas superdatoriem, kas ir būtiski mākslā intelektu izstrādēja, ne, nepieder Eiropai. Kādēļ? Tāpēc, ka nekad nav bijuši pēcpasākumi. Tāpat kā, teiksim, ar Airbus vai, vai kosmos programmu mēs atsiem labi, nākamais solis, tad ir, tad ir Galileo programma vai Airbus, vai kas viss. Un tagad mēs eh, redzam šo deficītu. E, tātad. Tā Jūs komiteja pozitīvi vērtēja iniciatīvas, un drīz viens būs atzaļams. Par, bet tik tā Eiropa turpinās šīs iniciatīvas, pāriesim pie nākamās superdatoru paudzes, kompetences un datu centri mākslīgam intelektam, inovatīvie startup šeit jāpiesaista, lai Eiropa tiešām joprojām paliktu mākslīgā intelekta izstrādes avangardā. Nu, jūs pieskārāties vēl kādai būtiskai problēmai, kas ir um, Eiropas uh, uzņēmumu. Nu, tās nebūtu jāskata tikai kā Eiropas uzņēmumi, bet, protams, mūsu, uh, mēs vēlamies, lai tās paliktu Eiropā, jo sevišķi tad, jo um, mēs redzam, kā tos mēģina pārpirkt uh, kādu citu uzņēmumu, un nav skaidrs, no kurienes nāk finansējums, ne obligāti tikai privātie līdzekļi vien. Nu, esam sādījuši priekšā instrumentu, uh, tātad tirsniecības aizsardzības instruments, kā mēs to saucam, kur mēs ierosim ieviest skrīningu. Uh, Uh, uzņēmumu pārņemšanai būtiskos uh, kritiski svarīgos uh, sektorus. Nu, vērtējot par to, tātad izvērtēt finanšu līdzekļus, kas ieplūst Eiropā, šis instruments ir akurāt tas, kas to dara. Līdzlikumdevējs to apstiprinās un cerams, ka Eiropas līmenī būs efektīva skrīninga sistēma, lai nodrošinātu, ka ko mēs kopā ar dalībvalstīm, protams, varam izvērtēt uh, uzņēmumu pārņemšanu, nu, piemēram, to uzņēmumu pārņemšanu, kas strādā mākslīgā intelekta vai kiberdrošības jomā, kas, protams, ir savstarpēji saistīts joms. Radošā nozīme. Nu, varu tikai nosveic piekrist jums, ka būtiska nozara Eiropai IKP kontekstā nu, šī nozara sniedz būtisku pienesumu budžetam, vai darām pieteikumu šeit šajā jomā, nu, lai ko mēs arī darītu, nu, nekad jau nebūs gana. padomāju par to, cik uh, eh, ievērojamos apmēros tiek eh, izmantoti mūsu radošie darbi dažās platformās, kas atrodas ārpus Eiropas. Nu, nu, nevaru gana uzsvērt, eh, pietiekam uzsvērt to, ka mm, mums jāpanāk, ka ja kādā veidā, kā demokrātiskās institūcijas to pieņems, ka darbs pie autotiesību direktīvas tiek pabeigts, jo tur ir tieši runa par šo te regulatīvo plaisu. Un te nav runa tikai par uh, neutralitāti. Demokrātiskās Eiropas institūcijas pieņēma konkrētu lēmumu, un tagad uh, nu, ir jāķerās pie darba. Šī diskusija ir smaga, bet lai nu kā mums ir uh, jānāk pie kopsaucēja, ko tad darīsim ar autortiesību jautājumu digitālajā pasaulē. Attiecībā uz DFS šajā kontekstā esam ierosinājuši būtiski palielināt mēdīju programmu, tātad uh, radošās Eiropas programmas ietvaros, jo nu, tas ir bijis tāds veiksmes stāsts Eiropā. Daudz no populārām filmām Eiropā, kas ir saņēmušas uh, Oskar balvu, uh, guvušas uh, atzinību Berlīnas Kannu vai Venecijas filmu festivālos, ir uh, sponsorēts arī no mēdīju programmas um, fondiem. Tā kā tā ir bijusi tiešām panākuma bagāta programma. Tālāk, tiek tālāk iemaņas. Un, nu, kā es sacīju, digitālās Eiropas eh, programmā tas būs tāds eh, būtisks eh, elements. Līdzīgi kā Wi-Fi programmā esam sākuši jau patestēt, kā šī schēma darbosies, digitālo iespēju schēma, tā saucās, tā jau tagad kļūst diezgan populāra. Un nu, pirms kaut ko apsolam, mums ir jāpārliecinās, ka spējam šo solījumu pildīt, tā kā šī programma turpinās. Um, Nu, un um, manam komisāram viena no tādām būtiskajām iniciatīvām ir uh, panākt, lai digitālajā jomā būtu ievērojamāks uh, dzimuma līdzsvars, jo tiešām skaitļi attiecībā uz to, cik daudz sievietes piedalās uh, digitālajā uzņēmējdarbībā, vadībā kopumā un digitālo iemaņu kontekstā, nu tiešām sieviešu īpatsvars šeit ir visai zems, pārāk zems. Un, kolēģi Lorēna Bolenco šeit ir kopā ar mani atnākusi, kas ir mūsu vadošā uh, vadītāja, DJ Connect eh, šajā jomā. Organizēsim lielu pasākumu šķiet, ka 11. Ja? Jā, 19. jūnijā šeit Briselē, kur runāsim tieši par šo jautājumu, tātad eh, sievietes digitālajā laikmetā. Un vēlamies izvērst adekvātu tā, tādu padziļinātu diskusiju ar visiem partneriem, lai saprastu, nu, kas tad īsti būtu darāms. Nu, tā varbūt būs tā īstā vieta, kur mēs varētu padziļināt runāt par šo jautājumu platformu un noregulējums, nu, jā, līdzsvaru šeit panākt ir sarežģīti. Līdzsvaru starp uh, problēmu risināšanu no vienas puses un kaut kādu tur bāžu atrisināšanu no otras puses, nu, mēs mēģinām klājā ar instrumentu, kas atrisinās problēmas. Ņemot vērā pierādījumus, kas liecina par to, ka problēmas ir, nu, mēģinām nāk klājā ar atbilstošiem risinājumiem. Protams, līdztekus tam Pastāv arī mūsu MBU un uzņēmumu bāžas un problēmas eh, saskauties ar šiem lielajām platformām. Nu, atkal šeit ir nepieciešama demokrātiskā diskusija par šo instrumentu. Nu, tas būs tas noteicošais faktors, lai rastu līdzsvaru šajos jautājumos. Ņemot vērā tādā caurskatāmību un, un kompensāciju, un nu, tie varbūt ir tie svarīgākie aspekti, bet, nu, ieklausīsimies parlamentu un eh, padomas viedokļos šajā sakarā kopā Natrija kundze, nu, klausieties, es eh, arī esmu inženieris, es neesmu ārsts, bet uzsāku savu karjeru. Izveidoju telemedicīnas eh, saiti ar bērniem Bosnijā kara laikā, nu, tā kā visu dzīvi šeit, esmu darbojies šajā jomā patiesībā, bet iespējams šī pirmā reize, kopš es, es sēžu savā krēslā, kad uh, eh, digitāli jomā es tās milzīgu ietekmi uz cilvēku iespēju saņemt medicīnisko aprūpi, uzlabos savu dzīves kvalitāti, arī mūža ilgums eh, pagarinās eh, pamazām. Varbūt mēs eh, pakalpojumi neiet līdz tik tādu. Vienā medicīnā 10. aprīlī daudz dalībvalstis parakstījās zem kopējas datubāzes, kas atkal sasaistās ar superdatoriem un mākslīgu intelektu, personalizēta medicīniskā aprūpa un tā tālāk. Nu, Mēs pagaidām nevaram apsolīt uh, precīzākus intervences pasākumus, tad ir tos viņam problēma. Bet katrā ziņā ceram, ka zāļu cena arī to kā, kā kritīsies un redzēs, ka aprūpa būs lētāk. Nu, es te tā pavisam īsti pieskāros šiem jautājumiem. Es labprāt uh, iepazīstināšu jūs ar diktārās veselības uh, jautājumiem un atsūtīšu jums rakstīs, kā atbildes uz visiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt, jo šī joma ir pelnījusi īpašu uzmanību. Ja nu ir kāda joma, kur e- Eiropas mākslīgais intelekts var uh, panākt kādu reālu starpību, tad, tad uh, vairāk kā 60%, un šeit ne tikai par radošo jomu, bet arī par ekonomisko jomu. Veselība sastāda vairāk kā 10% no IKP izdevumiem visās dalību valstīs, vai visā, TV visās dalību valstīs, un, un šis īpatsvars paaugstinās. Tā kā tas nav tikai mūsu pilsoņu vārdā, mūsu pilsoņu interešu vārdā. Mums ir eh, nepieciešams eh, ieviest inovācijas, lai nodrošinātu stabilu labklājības sistēmu. Tātad datiem, mākslīgais intelekts un tā tālāk ir viens no veidiem ne tikai kā panākt eh, pateikt izrāvienu, bet ja mēs salīdzinām mūs ar ASV un Ķīnu, piemēram, mēs koncentrējam mūsu mākslīgo intelektu pētījums tātad, lai uzlabotu dzīvi mūsu pilsoņiem, tā vai tā, lai izstrādātu jaunus ieročus, vai uzraucītu, um, kontrolētu sabiedrību. Un, nu, tā kā šī ir ārkārtīgi interesanti, jo, un, protams, GDPR ieviešana atvejo šīs lietas. Dati būs pār, pārnesājumi, nu, tā teikt, uh, kas viņiem būs tiesības, uh, sniedzīs, kas aprodas datus, uh, tā teikt, nest savu līdzi, viņi būs pilnībā, um, šie dati būs viņu rīcībā alaši. Zinu, ka man ir maz laika, tā kā runāšu tagad ātrāk šī B2B regula um, līdz likumdevējs ir uzsācis labu darbu, bet kā parasti mēs esam gatavi turpināt diskusijas un tajās piedalīties. Priekšstādātāji, jūs pieskārties kādam ārkārtīgi svarīgiem jautājumam, ātrgaitas internetu pieeja visiem pilsoņiem. Diskusijas par šo jautājumu ir uh, sarežģītas, bet es ceru, ka mēs vienosimies par kodeksu, uh, attiecībās universāliem pakalpojumiem, parlaments viennozīmīgi vēlas nodrošināt, lai vidējais interneta ātrums eh, Eiropā tiktu garantēts it visur Eiropā. Un es ceru, ka šis jaunais Eiropas kodeks arī būs kā legislatīva reakcija, un līdz ar to tiks investēts vairāk līdzekļu, un tur, kur tiks īsti nedarbojas tajos reģionos, inteliģenti tiks eh, izmantoti dalībvalstu vietējo resursu cenas, bet arī Eiropas līdzekļi. Nu, un tieši tādēļ es atkārtoju, ka Connecting Europe instruments, eh, tajā tiks atvērta 3 miljārdi eiro, sevišķi tur, kur tirgus īsti nedarbojas tiem reģioniem. Diskusija par eh, atklātiem datiem un datu drošību, nu tā to, ka nākotnē paliks tāda ļoti karsta, aktuāla diskusija, nekāda tāda maģiska risinājuma pagaidām nav. Nu, atklāt dati ir savācijā nepieciešami. Tas palīdz eh, inovatoriem, jaunuzņēmumiem Eiropā. Nu, vienlaikus eh, jau, jāuzlabo datu drošības. Nedomāju, ka viens izslēdz otru. Bet uh, viena lieta būtu skaidri jāuzsver, to jūs arī īsti pieminējāt, ir nepieciešams vairāk uh, in, investēt uh, datu savietojamībā. Un, uh, lai dati tiek uzglabāti, jāpanāk, lai tie tiktu uzglabāti Eiropā. Uh, Un tieši tādēļ Eiropā, tad digitālās Eiropas eh, programmā lielu uzmanību veltīt tieši šim jautājumam. Kā nodrošināt to, ka dati tiek eh, ģenerēti un uzglabāti Eiropā, jo sevišķi mākslīgā intelekta nolūkiem. Lielas paldies un es atvainojos, ja nespēju atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem, pat, pietiekami padziļināti. Un kā es sacīju, esmu jūsu rīcībā, esmu mm, gatavs jums izsūtīt papildus informāciju par jautājumiem, ja nepieciešams. Lielas paldies, eh, ļoti interesanta eh, diskusija mums te bija. Nu, tieši tādēļ jūs aicinājām ierasties šeit mūsu komitejā, jo nu, šis jautājums nodarbina mūsu sabiedrības visur Eiropā. Un nu, tas ir būtisks mūsu tautsēmniecības nākotnē, arī mūsu veselības aprūpas nozarei un citiem, citām nozarēm ir svarīgi, lai ne tikai sabiedrība, bet arī mēs, parlamentārieši, nu, maķinīt vairāk zinātu par to, kas tad eh, mūs sagaida. Neatkarīgi no tā, vai mm, runa par inženieriem, kā jūs un es, vai, vai par, par, par eh, ārstiem vai filozofijas doktoriem, nu, mums jāzina, kas mūs sagaida un eh, kā mēs varam nodrošināt, lai, piemēram, ātrgaitas internets būtu pieejams visur Eiropā, nu, jo tas ir um, svarīgi būtiski Eiropas nākotnē jebkurā tautsensības nozarē. Paldies jums un cerams, ka pavisam drīz jau varēsim atkal jūs uzaicināt šeit, lai turpinām diskusijas par šiem tematiem. Paldies! Well, we are at high noon in schedule. No, nu, tagad pulkstens ir 12. Un uh, apbrīnojami, ka mēs tik uh, precīzi iekļaujamies darba grafikā, uh, kas diezgan tomēr reti notiek um, tik lielās iestādēs, arī Eiropas parlamentā nevienmēr mums izdodas. Uh, Un uh, tagad mums ir uh, iespēja apmainīties viedokļiem, uzzināt par uh, notiekošiem sarunām vairākās jomās. Visu pirms Grostets kundze mūs painformēs um, un um, teikšu īsi no savas puses, ka trešais trilogs notika 3. maijā. Informācija varbūt nedaudz novecojusi, nav pati svaigākā. Un uh, ceturtais un cerams pēdējais uh, trialogs notiks 22. maijā. Tātad Grosteits kundze painformēs par aizsardzības industriālās attīstības programmu. Paldies priekšsādātājiem. Jā, tak tiešām trīs trialogi notikuši 15. Um, marta, 7. Um, aprīlī un um, 3. maijā, kā izskanēja, un uh, mūsu pozīcija tur tika labi pārstāvēta. Atbalstīja kolēģi no budžeta mm, komitejas un ārlietu uh, komitejas. Tik tiešām ļoti plašu jautājumu klāstu varējām izskatīt, uh, piemēram, budžetu. Sākumā padomu mums bija pilnīgi pretējos nostājus, tagad padome otrajā trialogā spērusi uh, Uh, soli uz priekšu, uh, piedāvājot 85%, uh, um, mēs piedāvājam 25%, bet jūs saprotat, tie ir ļoti atšķirīgi skaitļi. Un um, mēs šo atkārtotu izmantošanu vēlamies novērst esošo programmu ietvaros. Par to, kas notiek šobrīd, ir atkāpe uzņēmumiem no trešām valstīm padome ņēmusi vērā parlamenta nostāju daļēji, bet svarīgi ir visu septīto pantu par um, atlasīšanu, e, ka viss septītais pants ir um, jāapstiprina ne tikai atkāpes no tā. Par to vēl diskutējam, par darba programmu kompromiss ir tāds. Um, lai um, atsauktos uz uh, del, um, īstenošanas aktu, jo, par, jo padome sākumā atbalstīja delģēto aktu, bet parlamentam ir uh, iespēja tagad uh, regulā precizēt kategorijas projektiem, kur var īstenot darbības, ko finansē programma palīdzību. Cerams, panāksim vienošanos. Un tad ir arī darbības, kas. Um, nepiedalās projektos. Nu, tagad uh, mēs mēģinām tur izstrādāt uh, precīzākus kritērijus. Cerams uz ātru vienošanos. Ceram uz ātru vienošanos. Uh, par finanšu nosacējumiem. Va, nevēlamies finanšu instrumentus pieminēt tieši šajās programmās, bet pēc 20. gada uh, gan varēsim tos iestrādāt, jo mēs tagad um, strādājām pie programmas 19. un 20. gadam, bet uh, šīs programmas varēs turpināt arī pēc 2020. gada. 19. un 20. tātad par subsīdijām esam panākuši vienošanos. Par minimālo dalību valstu skaitu esam aizstāvējuši parlamenta nostāju. Uh, minimāli trīs uh, uzņēmumi no trim dalību valstīm, lai veidotu konsorciju, nevis divas dalību valstis, ko piedāvāja padome. Padome tagad uh, pieņēma mūsu nostāju, un uh, šis kompromiss droši vien patiks daudziem kolēģiem parlamentā par bonusu struktūru. Šeit um, domstarpību nebija bonusus piešķir, kad uh, um, projekti tiek um, ierakstīti šajā um, industriālās aizsardzības attīstības uh, politikas programmu sarakstā. Mm. Mēs runājam par 30% maksimāli no projekta izmaksām šiem bonusiem. Uh, lai eh, izmantotu programmu līdzekļus eh, maksimāli un optimāli. Labi, es atvainojos, ka mm, pārsniedzu laiku man atvēlēto, mm, bet noslēgumā mm, tas secinājums tiešām nākamais trilogs ir 22. maijā un cerams, ka tas būs pēdējais parlaments. Ir čakli strādājis bet eh, starp eh, diviem trilogiem nevarēja notikt viens korepers, un tagad eh, dalība valstis tiešām bija nedaudz kūtras un negribēja iet uz priekšu tik raiti, kā, kā, kā bijām domājuši. Nu, cerams, ka padome būs labi sagatavojusies, nākamajam trilogam nāks ar klāju ar mandātu un varēsim vienoties. Paldies par šo lakonisko ļoti precīzo. Uh, Uh, ļoti informatīvu uh, izklāstu. Nu, diemžēl tiešām nedaudz pārsniedzot laiku, bet tas nekas. Un uh, nākamais jautājums pārvaldība Turmes kungs mūs painformēs. Paldies! Es turpināšu franču valodā. Sarunas notiek diezgan saprātīgi. Sarunas ir sarežģītas. Tā kā gatavojot eh, ēdienu, gan temperatūras režīms jāievēro, gan labi ingredienti jāizvēlas, eh, lai higienas apstākļi jāievēro, tad lai beigu beigās mums būtu kaut kas tāds labi sagramojams un uh, bet tiešām šie ēdienkarte izskatās labi un tagad ir um, atbloķēti uh, vairāki sarežģīti aspekti, teiksim, enerģētikas klimata uh, jomā līdz 2030. gadam padome tur paredzējusi tādu trika frāzi, uh, kas it kā pāntā izskatījās tāda saistoša frāze, bet bija detaļas pielikuma un tur gan bija precizēts, ka tas nav saistoši, bet mēs to atpazinām šo triku. Un, un um, tad mēs padomē teicam, ka lūk, tad tomēr šie nosacījumi nav mm, uh, obligāti saistoši visiem, bet uh, uh, ja tas paliek brīvprātīgi, tad pēc tam nevarēs uh, uzticami salīdzināt um, uh, plānus un padome mums tagad piekrīt. Tagad līdz 2030. gadam mums eh, svarīgi saprast, ka, ka lūk, daudziem, daudzām dalību valstīm bija iespēja veidot šos alternatīvas enerģijas izmantošanas plānus un tad eh, attiecīgi pielāgot infrastruktūru, loģistiku Un te bija daudz atsevišķu plānu, bet tagad tie visi tiks integrēti vienā plānā, to esam panākuši. Un tagad eh, šis plāns būs eh, pārredzamāks, salīdzināms ar citu valstu plāniem. Varēs saprast, kurš dara ko, kādā veidā, kāds ir laika grafiks. Un tad eh, varēs, tā teikt, labākie sacensties savā starpā un vispārējais līmenis varēs uzlaboties. Tā ir viena lieta. Uh, Tad klimata politika. Nu, te pagadām par metānu lielākoties ir eh, diskusijas. Eh, metāna emisijas 35 eh, reizes pārsniedz pieļaujamo līmeni bet uh, mēs esam iedvesmojušies no Kalifornijas šeit parlamentā. Kalifornijā viņi CO2 politiku ir koncentrējuši tieši uz metānu, viņiem ir labi rezultāti, un mums ir principiāla vienošanās, ka būs tāda stratēģija par metānu. Tagad uh, strādājām pie detaļām. Un vēl viens punkts, uh, kas drīzāk skar iestādes, klimata politika, enerģetikas politika un kā to skata vides un ekonomikas ministrijās. Bija ideja vispār to visu salikt kopā. Bet um, tas būtu pārāk daudz vienai komitejai. Tagad mēs esam vienojušies par divām komitejām tātad klimata lietas, kā teiks vides ministrijas un, un uh, enerģētikas lietas, kā teiks uh, transporta enerģētikas ministrijas, tā tiecīgi kompetentā ministrija katrā valstī, un, un tad šis komitejas paliks attiecīgo ministriju paspārnē. Tā ka tur ir labs progress. Nākamnedēļ notiks nākamais trilogs, ceram panākt progresu pie um, divām uh, lietām, vispirms tīrā enerģija. Pagadām Eiropā pēc uh, Lehman Brothers uh, krīzes ir uh, palielinājies uh, arī trūcīguma vispārējais līmenis, un kāpēc mēs runājam par trūcīgumu tieši enerģētikas jomā, nevis transporta jomā vai finanšu jomā. Lūk, uh, austrumu valstīs um, uh, īpaši celtniecības sektorā mm, ir daudz ēku, uh, kas, teiksim, nav izolētas, nav energoefektīvas, mm, un cilvēkiem nav naudas, lai veiktu remontdarbus. Tātad šajos integrētajos plānos vajadzētu sameklēt mehānismus, iespējas visām dalību valstīm, kam ar to problēmas, tieši ar šo enerģetisko tātad um, neefektivitāti. Uh, lai tam varētu palīdzēt. Un nākamais punkts. Uh, tā sauktais gap filler, kā, lai franciski to izskaidrotu, tā teikt, uh, mums ir zināmi robi, kas ir jāaizpilda. Lūk, dalībvalstīm līdz gada beigām jāsaka cik uh, alternatīvās enerģijas, uh, cik liels būs en alternatīvās enerģijas izmantojamais īpatsvars līdz 2030. gadam. Un tagad var rasties šis uh, rops, teiksim, ja nosaka mērķi 35% īpatsvars alternatīvai enerģijai un 30. gadā konstatē, ka tikai 33% ir valstī. Uh, Un, teiksim, Eiropas līmenī viens mērķis un nacionālajā līmenī mm, citi mērķi tiek izvirzīti vai panākti. Un tagad nepieciešams aizpildīt šo robu, mm, izlīdzināt šo deficītu, eh, paredzēt tādu Eiropas eh, mehānismu, vienotu mehānismu, lai visas valstis varētu sasniegt Eiropas eh, mērķi. Un kad šis mehānisms tiks palaists. Mm nu, tad jāseko vienai trajektorijai, kas ir diezgan lineāra. Kaut arī valstis te vēlētos citu ge geometrisko formu varbūt, bet eh, jāskatās, eh, lai mēs, teiksim, 20. 25. gadā salīdzinātu to, kas mums ir, un vai tiešām tiek ieguldīts pietiekami daudz, lai panāktu mērķi līdz 30. gadam. Lūk, šādi aizpildīt šos robus. Uh, Tas ir tas gap fillers, par kur runāju, un šeit padome mm, Vācija un Francija īpaši labi strādā pie šī jautājuma risināšanas, un tad cerams, ka mūsu valdības konstruktīvi piedalīsies nākamajā trilogā jūnijā. Ir vēl divas, trīs lietas, kas jāatrisina bet es kā pieredzējis eh, pavārs varu eh, garantēt, eh, ka izdosies mums pagatavot šīs pusdienas, kas būs arī garšīgas vēl šīs prezidentūras ietvaros. Labi. Paldies arī jums. Nu, jūs trīs minūšu vietā runājāt gandrīz astoņas minūtes, bet neskatoties uz to, tas bija ļoti interesanti. Nu, tad mums bija 26. aprīlī šis dialogs, un tad nākamais, nākamnedēļ, ko jūs piesolējāt, un tur tiešām izklausījās tā daudz sološi tas, ko jūs teicāt. Tā kā cerēsim uz labāko. Nu, un tagad nākamais jautājums - Eiropas elektronisko komunikāciju kodeks, telekom no ietvara pārskatīšana. Un tagad mm, Delka Stijo Vēra kundze bijis ļoti pacietīga, un tad attiecīgi došu viņai vārdu beidzot. Es izmantošu dzimto valodu. Tad varu ātrāk pastāstīt par to, kas notiek. Varbūt pavisam īsi. Katru reizi skaidrojot, kā notiek trilogi, esmu mēģinājusi pievērsties arī kontekstam, kāpēc, teiksim, ir tapis šāds vai tāds um, priekšlikums, jo tagad četras direktīvas ir jāgroza. Tā rezultātā četras um, direktīvas, kuras pārveido un kur palīdzību tad izveido šo jauno ietvaru. Vēlamies jūnija darbus nopaļot Vēlamies tādu regulējošo ietvaru, kas uh, stimulēs investīcijas, kas uh, Eiropai palīdzēs uh, veikt šo digitālo pāreju. Investīcijas jā, jāizmanto, veidojot jaunus tīklus, kas būs savstarpēji savietojami tīkli. Runa bija par uh, 500 līdz 600 miljārdiem eiro privātajam sektoram. Regulējošais ietvers jāpārskata. Tas notiek desmit gadu laikā pēc uh, iepriekš, desmit, desmit gadus pēc iepriekšējās pārskatīšanas 2009. gadā. Vēlamies izpētīt noteikumus par patērētāju aizsardzību un konkurētspēju. spēju infrastruktūra, loģistika, viss, kas skar radiofrekvences un frekvenču joslu izmantošanas iespējas, tas jāpadara attraktīvāku investoriem. Par to parlamentā bija vairāki priekšlikumi, daudzas diskusijas, sarunas tagad esam iedalījuši divās, vai teiksim, trīs pat daļās Pirmkārt, Pandoras lāde, kurā esam iemetuši praktiski visu, bet ir atsevišķs punkts par um, radiofrekvencēm, kur um, ir konstatējams labs progress, kāda līdz šim nekad nav bijis. Runa ir par šo radiofrekvenču pārvaldību iekšējā tirgu, Tagad runājot par piekļuvi tīkliem, jaunās paaudzes tīkliem, arī šeit uh, esam gandrīz uh, pabeiguši uh, sagatavošanās darbus. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas piesaistīs investīcijas. Tad mums būs jaudīgi jauni tīkli, ko tiešām varēs izmantot visi, lai saņemtu informāciju gan pilsoņi, gan uzņēmumi. Mēs uzskatām, ka 22. maijā nākamajā trialogā varbūt pat varēsim vienoties. Francās Grostete arī par to izteicās. Tad tā piekļuve ir ļoti svarīga. Un tad 15. jūnijā gaidāms ga, galīgais, tad pēdējais trialogs, un, ja viss notiks labi, tad visām iestādēm, komisijai, padomēji, parlamentam būs iespēja darbus nopaļot un uh, laist uh, gaisā šos baltos uh, dūmus, uh, kas. Uh, būs um, signāls visu pirms mūsu nozarei par to, ka, lūk, viss ir veiksmīgi beidzies. Nu, tad ceru, ka viss noritēs veiksmīgi un man nevajadzēs vēlreiz uzstāties jūsu priekšā, jo, ja viss notiks pēc plāna, tad tiešām viss, pab viss tiks pabeigts, nopaļots un man vairs nebūs nekas jāsaka. Lielas paldies! Nu, tik tiešām ļoti gaidām labas ziņas, bet daudz, daudz arī ir uz likmes, ka par kuriem nevajadzētu aizmirst. Nu, paldies! Tagad esam izskatījuši visus punktus, eh, kas bija paredzēti pirms pusdienam. Eh, pēcpusdienā tiekamies eh, tepat, pulksten 14.30 un sāksim ar darba semināru par Brexitu un enerģētikas politiku. Visi tiek laipni aicināti. Paldies!